die Präsidentin. Herr Giegold ist jetzt äh, ganz erschrocken. Giegold kungs uh, sabijās, uh, mēs negribam nevienu pārbiedēt uh, līdz uh, sirdslēkmei. Cienītās uh, dāmas, uh, godātie kungi, dārgie kolēģi, mūsu viesi, atsākam šodienas uh, sēdi. Un pirmais darba kārtības punkts ir uh, Intvelds kundzes uh, ziņojums Visa Eiropas privāto pensiju produkts. Intvelds kundze, uh, lūdzu, jūs kā referenti dod jums vārdu četras minūtes. Priekšsēdētājs uh, kundze, labrīt visiem, labrīt komisijai. Es esmu uh, ļoti gandrīta, ka mēs uh, varēsim visbeidzot. Uh, balsot uh, par uh, tā sākto PEPP, kas ir uh, visā Eiropas privāto pensiju produkts. Es domāju, ka tas tiešām ir vienkārši drošs, labs patērētājiem, runājot par šo visu Eiropas privāto pensiju produktu. Un tas ir tas, ko piedāvājam. Nu, sāksim ar šo jautājumu. Tas ir uh, Uh, ziņojums, kurā ir noteikti kvalitātes kritērija, uh, tiesības un uh, arī iespēja OPA iejaukties, ja nepieciešams. Es domāju, ka tas bija ļoti nepieciešams, jo sākotnēji IOP bija nepieciešams īpašs noteikums, lai varētu iejaukties. Taču tagad mēs strādājam, lai mēs varētu uh, virzīties vienā virzienā, un uh, patērētājiem būs uh, tiesības uz informāciju, tiesības mainīt pensiju fondu, tiesības saņemt informāciju. Mēs esam uh, saņēmuši viena procenta Uh, rezerves bija ļoti plašas uh, pretestības un uh, tam, ka izmaksas nedrīkst pārsniegt 1%, bija ļoti plaša pretestība, bet mēs esam to sasnieguši. Un tad sāktais pamat PEP visiem, kas nav finansiāli būtiski zināšanu jau iepriekš pienesis. Un ir iestrādāti arī drošības pasākumi. Taču nesenājā laikā esam konstatējuši, ka ir daudz cilvēku, kas ir nobežījušies. Taču gribētu kliedēt šīs bažas. PEP ir trešā pīlāra produkts. Tas ir papildinošs produkts, brīvprātīgs. Tas nekādā gadījumā neaizvieto ne pirmā, ne otrā pīlāra produkts, un tas ir ļoti nozīmīgi to saprast. Es esmu saprat, saņēmusi daudzus uh, ēpastus, it īpaši no Spānijas, kas saka, ka mūsu izstrādātais dokuments ir, ap, ir apdraudējums, bet tas tā nav. Vienīgais apdraudējums pensiju fondiem ir tikai nacionālā līmenī nevēlme veikt reformas. Un tur, kur uh, pensija apgāds nav pietiekams, uh, vaina ir nacionālajām valdībām šajās vietās, nevis PEP, jo PEPP e dod iespēju cilvēkiem, kuriem nav pietiekami eh, plašs pensija apgāds, eh, parūpēties par nākotni. Es gribētu teikt, ka eh, radot šo PEPP e direktīvu, Strādāt patērētāju labā bija mans pirmais mērķis. Zinu, kā arī komisijas mērķis bija pabeigt kapitāla tirgus savienību, un ja PEP ir šis papildinošais elements, tad esmu ļoti gandarīta, jo tas ir kas labs mūsu pilsoņiem. Tas bija arī mūsu galvenais mērķis. Domāju, ka dokuments, par kur šodien balsosim, dod pienesumu sociālās Eiropas sasniegšanai un ceru, ka tiks sasniegts plašs vairākums. Paldies! Paldies referentes kundzei un tagad Katainēna kungs komisijas vārdā. Priekšsētājs kundze, referents kundze, dāmas un kungi, labrīt! Labrīt un paldies, ka jūs organizējat šīs diskusijas par visu Eiropas privāto pensiju produktu. Šis ir jautājums, kad mēs pievēršamies demokrātiskiem izaicinājumiem, un tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem noslēdzot kapitāla tirgus sistēmu. Tas nāks par labu patērētājiem un piegādātājiem un būs jauns solis pensiju apgādi jomā. Tas spēcinās arī pārobežu konkurētspēju. Kā jau referente teica, tas nekādā veidā neaizvieto valsts pensiju schēmas Tas veido jaunas iespējas, jaunas alternatīvas tiem, kas brīvprātīgi vēlas izmantot šo schēmu. Es gribētu uh, Sofijai Intveldei referentei tiekt paldies, kas ļoti daudz laika un arī daudz uh, sirds deksmes uh, ielika šī ziņojuma izstrādē. Un vēlos teikt paldies gan komitejas priekšsādātājiem, gan arī ēnu referentiem Sorokungam. Uh, tāpat arī Denisam Dijonam un uh, Eikhaut kungam un citiem par jūsu pozitīvo un konstruktīvo attieksmi. Tas tiešām bija Eiropas izaicinājums, un paldies arī IMCO un EMPL komitejām, kas ļoti būtiski palīdzēja. Saskaņā ar mūsu datiem cilvēki, kas uh, dosies pensijā 57 gadu lai, vecumā e, Eiropas e, Savienībā, viņiem būtu, tas sniegtu priekšrocības iemaksāt šādos e, pensiju fondos. Un dažās valstīs šādas iespējas pat ir iespējas tikai 67 miljoni no 500 Un neliela daļa no tiem, kam ir starp 25 un 59 gadiem, aptuveni 3 miljoni, ir iemaksājuši PEP līdzīgos produktos. Tas nozīmē, ka šis instruments ir absolūti brīvprātīgs, tas papildinās gan valsts piedāvātos pensiju risinājumus, gan arī profesionālos pensiju piedāvājumus un tas ir domāts visām ieņēmumu līmeņu grupām. Šie produkti ir uh, konkurētspējīgi, tie dod uh, labumu visiem. Piedāvātāji būs uh, spējīgi piedāvāt PPP e visā Eiropas uh, teritorijā, vienreiz tos uh, re, uh, reģistrējot. Un uh, komisija tiešām cer, ka dalību valstis uh, atbalstīs PEP e un uh, sniegs tādus pašus nodokļu atvieglojumus, kā uh, sniedz nacionāliem pensiju fondiem. Pat, uh, ja PEP e uh, varbūt uh, neizpild pilnīgi visus nacionālo pensiju produktu uh, apjomus. PB sarunas dažkārt ir bijušas sarežģītas. Es domāju, ka tas ir pirmais nozīmīgais solis veidojot visaptverošu visu Eiropas privāto pensiju iespēju, un tas ir arī viens no komisijas ļoti nozīmīgiem soļiem spēcinot kapitāla tirgus. Tas radīs drošību investoriem, radīs darba vietas Un noslēgumā es apzinos, ka daudz kas vēl ir jāpadara, nosakot dažas eh, ļoti eh, skaidras eh, pozīcijas PEP deleģēto aktu formā. Komisija ļoti uzmanīgi un precīzi strādās. Veidojot šos deleģētos aktus, es pilnībā apzinos, ka šis darbs vēl ir jāpaveic, un mēs ievērosim arī mūsu līdz likumdevēju viedokļus. Paldies! Paldies komisāram! Un tagad uh, Bekara kungs uh, nodarbinātības komitejas vārdā. Lūdzu, jums vārds divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Es uh, biju viens no daudziem šai uh, parlamentā, kas cīnījās par PPP, un es gribu teikt paldies komisijai par izteikto iniciatīvu šo produktu veidojot. Uh, Eiropas jaunākai paaudzei ir eh, dota laba ziņa, jo ar PPP ir iespējama papildu pensija, kas garantē labāku dzīves kvalitātu vecumā. Citos reģionos eh, Eiropā nav šādas labas izveidotas uh, sociālas sistēmas, kādas, piemēram, ir manā valstī. Un es domāju, ka tieši tur PPP e varēs pildīt šo funkciju. Un tajā pašā laikā attīstītās sociālās sistēmās tam būs papildu vērtība, lai garantētu dzīves standarts. Privātā papilda uh, pensiju schēma Šis visi Eiropas privāto pensiju produkts būs dažādos variantos iespējams un ļoti atzinīgi mērtēja to, ka ES standartizētā pamatversijā ir e, izdevies e, pat tādu kā Eiropas kapitāla garantiju sniegt. Tā sniedz augstu drošības pakāpi daudziem cilvēkiem. Uh, tajās valstīs, kurās nav augst attīstītas pensiju sistēmas. PPP ir caurskatāms, atraktīvs papildinājums pirmam un otram pīlāram. Es gribu pasvītrot to, ko Intveldes kundze kā referente jau uzsvēra, ka nekādā ziņā tā nav konkurence pirmam un otram pīlāram, bet gan papildu produkts. Un kā tāds tas arī ļoti nozīmīgi pienesums sniedz vecam dienu. Uh, nodrošinājumam. Es atbalstu šī produktu ieviešanu un darbu, kas ir paņemts papildus tam arī standartizēta dokumentācija tiks piedāvāta klientiem, nu, piemēram, sniedzot informāciju par certifikāciju. Šeit AJOPA loma ir ļoti nozīmīga. Jāpievar sniegt uh, vai lūgt paskaidrojums, un es domāju, ka ar šo mēs esam piedāvājuši jaunajai paudzei kaut ko ļoti nozīmīgu. Paldies, tagad Imko komitejas vārdā Kolina Langenkons divas minūtes. Priekšstādājs kundze, komisāra kungs, es esmu ļoti gandarīta, ka šo likumdošanas pakotni varam nosaukt vēl šajā sasaukumā. Esmu referenta Imko komitejā un sākumā gribu uh, sveikt uh, Sofiju Intfeldes kundzi referenti par ļoti veiksmīgi veidoto un atklāto sadarbību un labi izstrādāto ziņojumu. Manā skatījumā sākumā jau PEPP e ir kā vienkārši drošs, patērētājiem draudzīgs, izdevīgs un ilgtspējīgs pensiju produkts izstrādāts, un šo mērķu mēs arī varējām sasniegt. Noslēdzot sarunas, varam, varam apkopojot teikt, ka komisijas priekšlikums izveidot iekšējiem tirgumu derīgu un uh, arī patērētājiem draudzīgu produktu esam piedāvājuši. Un, manuprāt, pamatpeps ir e, ļoti e, veiksmīgs risinājums. Katram pamatpiegādātājam vajadzētu tādu piedāvāt. Ļoti nozīmīgi ir arī tas, ka tas e, var tikt noslēgts arī izmantojot digitālās iespējas. Uh, Manā skatījumā kapitāla aizsardzība ir tā nozē, nozīmīgākā. Nekādā gadījumā nedrīkst būt tā, ka uh, klients zaudē uh, kapitālu un ka nodevas vai uh, maksājumi samazina klienta kamat, uh, pa, pamatkapitālu. To esam uh, pasasnieguši arī ar kapitālu. Uh, garantiju vai arī risku samazināšanas uh, tehnoloģiju. PP ir, P ir uh, pensiju produkts un uh, 35% iet pamat uh, PPP, tos izmaksā no uh, uh, pamatpensijas un uh, pamatmaksājums tad būtu sasniedzams no PPP uh, grupas. Būtu labi, ja dalībvalsts atbalstītu PPP, jo tikai dalībvalsts var paredzēt tādus pašus nodokļu atvieglojumus, kas ir spēkā salīdzināmiem nacionālajiem produktiem. Ļoti atzinīgi eh, vērtēju grozījumus un uh, gribu teikt, ka PPP nedrīkst eh, no, tikt nostātīts situācijā, kas ir neizdevīgāka pār nacionālajiem produktiem. Uh, PPP nāks par labu jaunai paaudzei un arī cilvēkiem, kuriem ir zems ienākuma līmenis. Paldies! Paldies, un tagad runātāji e, frakciju vārdā sākumā pirmais runātājs HS Kungs tautas partijas grupas vārdā divas minūtes lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji, un vispirms gribētu apsveikt Sofiju Intveldi un visus citus kolēģus, kas cik, tik cieši sadarbojās, lai panāktu šodienas rezultātu. Paldies arī komisijai. Pagājuši gadu manā valstī īrijā 30 tūkstoši Eiropas Savienības pilsoņi ieradās strādāt. Daudz no viņiem bija jaunieši, daudzi ieradās, lai strādātu 4-5 gadus un pēc tam atgrieztos savā valstī Un ir ļoti svarīgi, lai mēs panāktu, ka cilvēki sāk uh, krāt agrāk, kā jau komisārs teica. Un viena no priekšrocībām PEP ir tā, ka tas ir visai Eiropas produkts. Tas nav viss, tas ir pirmais solis, mazs solīts, mazs pirmais solīts, kas tomēr ir svarīgs, lai raidītu šo vēstījumu. Tie cilvēki, kas dodas uz īriju un citur strādāt, viņiem ir iespēja uh, iegādāties visai Eiropas pensiju produktu. Otrakārt ir svarīgi, lai tā būtu daļa no kapitāla tirgus savienības Mums ir jāpanāk šī saikne starp investīcijām un uzkrājējiem. Tā ir tā lielā problēma, kas pastāv šobrīd Eiropā. Manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka šis produkts mm, tiks sniegts no dažādiem piedāvātājiem, un tas ir svarīgi, lai apdrošinātāja nozari varētu sniegt šo produktu eh, visai Eiropas līmenī. Bet es gribu vēlreiz uzsvērt, šis ir trešā pīlāra produkts. Tas ir brīvprātīgs produkts tas nekādā veidā neiesniedzas pirmajā vai otrajā pīlārā pensiju sistēmā. Tas ir produkts, kas sniedz spēcīgu patērētāju aizsardzību, nodrošina pilnīgu izmaksu caurskatāmību, tas nodrošina obligātu konsultēšanu, un tur ir spēcīgas prasības uh, līgumos, uh, ir nodevu um, griesti, un um, Mēs esam izveidojuši tādu labu pamatu produktu, tas ir labs sākums, eh, tas vēl nav beidzies nekādā ziņā, bet eh, tas pilnīgi noteikti atrisina jautājumu, kas ir aktuāls Eiropā, proti, eh, ka mums uh, būs viens strādājošais uz diviem pensionāriem līdz 2060. gadam. Eh, šobrīd ir otrādi. Ja mēs neiedrošināsim cilvēkus uzkrājumus veidot, tad mēs pasliktināsim situāciju. Paldies, Haiers kungs, eh, Gīgolda kungs. Eh, gribu uzdot jums zilās karts jātājumu, ja? Lūdzu. Paldies par to, ka pieņēmāt manu jautājumu. Vispirms man jāsaka, ka pēc vairākiem gadiem eh, sadarbojoties ar Brājienu, man vienmēr uh, ir ļoti paticis ar jums strādāt, lai arī uh, mums daudzos jautājumos viedokļi ir atšķirīgi. Un tomēr man jāsaka, ka mūsu rīcības kodeks uh, 3.3. punktā saka, ka pirms runāt, uh, jebkurš interešu konflikts būtu uh, mutiski vai rakstiski jāpasludina priekšsēdētājiem. Jūs, diemžēl, uh, Eh, esat atstājis eh, mūsu parlamentu, izlēms atstāt, eh, lai kļūtu par Banku federāciju priekšsēdētāju. Vai jūs pasludē, pa, runājat par savu interešu konfliktu, runājot par šo jautājumu? Jā, es to izdarīju. Paldies! Un tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Jākonsārī kundze lūdzu pusotra minūte. Arvošā. Godātā prieksēdētājas kundze, Sociāldemokrātu eh, frakcija kritiski izturs par šo priekšlikumu, kā jau tas izskanēja arī no iepriekšējā runātāja teiktā. Es eh, pati tomēr atzinīgi raugos uz šo ideju, jo mēs jau vēlamies mainīt pasauli uz labāko pusi. Tas, ko mēs vēlamies panākt, ir iekšējā tirgus labāka funkcionēšana un cilvēku vieglāka pārvietošanās Eiropas Savienības iekšienē, lai strādātu citās valstīs. Šis visa Eiropas privāto pensiju produkts it kā to veicina, un tomēr iedzīvotājus visvairāk šobrīd nomāc un e, bažīja tas, ka daļai strādājot citā dalību valstī, kas notiks ar viņu pensijām. Tātad šobrīd pensiju fondi nav savā starpā saistīti. Un patiesībā PET mums sniedz cerību, ka tā varētu, ka šis PEP varētu būt atbilde iedzīvotāju bažām sociālās drošības nodrošināšanā, kad viņi ir pensijā. Tātad jā, es uzskatu, ka šī ideja ir laba un komitejā mēs jau daudz runājām par šiem jautājumiem, tāpēc šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, lai patērētāja aizsardzība un uh, kapitāla aizsardzība Eiropā tomēr būtu viena no prioritātēm, jo PEP ideja ir visa Eiropas ideja, un šo visu Eiropu mums vajadzētu vienmēr atcerēties. Ja cilvēki vairāk, netur, vairāk neusticēsies visai Eiropas idejai, tad mēs esam zaudējuši. Paldies, tagad EKR uh, grupas vārdā Lukas Kungs. Lūdzu, pusotra minūte. Priekšsādātājs kundze, cienītās dāmas, gotā tie kungi, viena lieta ir skaidra - pensija. Um, nekas vairs nav šobrīd uh, drošs, un arī pensija nav droša. Ne um, kapitāla sektā, ne um, citu sistēmu pensija vairs nav droša. Un kāpēc? Tāpēc, ka ir Eiropas centrālā banka nav vairs uh, prot procentu un nevar neko nopelnīt uzklājot, un ja nav procentu, tad nebūs arī pensijas vecumā, vismaz ne tādas, ko var nodrošināt ar kapitālu, un šī eh, lielā kļūda netiek labot arī ar pepu. Um, ir ļoti labi mudināt cilvēkus uzkrājumus veidot, bet eh, ja nav produktu, eh, procentu, tad tas neko nedos. Un nu, ko tad Eiropas parlaments dara? Eh, cenšas labot šo Eiropas centrālās bankas kļūdu, bet kā tas tiek darīts, tas tiek vēl nepareiz darīts, jo šis PEP e produkts ir pārmērīgi sarežģīts. Tas ir necaurskatāms un pārmērīgi dārgs, līdz ar to tirgu tas nevarēs veiksmīgi darboties. Pairaugieties vienkārši, kas tiek uz uzlikts eh, konsultāciju jomā. Ir obligāti jāsniedz konsultācijas pārdevējiem, kaut gan mēs zinām, ka viņi galīgi nav kvalificēti to darīt. Un paldies Gigolda kungam par norādu uz interešu konfliktiem, kas tad eh, ir ar lielāko interešu konfliktu. Tie ir eh, mm, šo produktu pārdevēji, kuriem tagad ir pienākums veikt konsultācijas. Tas ir obligāti un tas padara šo produktu dārgu un tas pilnīgi izgāzīsies tirgu, lai arī cik žēl man būtu. Paldies tagad, kā vēršām Bonkungs no Alde grupas, lūdzu, pusotru minūti. Liels paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Es gribētu apsveikt eh, referenti un visus ēnu referentus, jo īpaši tos, kas strādā nodarbinātības komitejā Un uh, arī uh, es strādāju pie tā, kā nodarbinātības komitejas deputāts. Šis ir uh, sarežģīts un tehnisks jautājums, ko mēs šodien skatām. Mēs uh, runājām, um, tātad uh, te tika pieminētas pat uh, Eiropas centrālās bankas. Uh, monetārās kļūdas, bet varbūt tik tālu un nevajadzētu tomēr iet. Uh, Nodarbinātības uh, komitejā mēs jau runājām par to, ka šis produkts ir paredzēts, lai paredzētu lielākas iespējas cilvēkiem saņemt pienācīgu pensiju. Šeit es domāju par cilvēkiem, kuriem uh, personīgi apsvērumu dēļ uh, nav izdevies tik daudz uzkrāt valsts pensiju schēmā vai arī pensija būtu par zemu, un tāpēc šis ir tāds skaidrs jautājums, kurā uh, Eiropa vēlas nodrošināt labāku sociālo aizsardzību uh, vecāku gadgājumu cilvēkiem. Mēs varam runāt par to, vai ar kapitāla garantijām pietiks vai nē. Protams, vienmēr var būt uh, labāk, bet um, um, nu, es domāju, ka rezultāts jau ir pietiekami labs. Uh, es domāju, ka teikt, ka tas uh, kaitēs valsts pensiju sistēmām, uh, nebūtu un godīgi tā būtu lieka trauksmes celšana. Paga eh, Širdevan kungs Gojenkailu vārdā pusotru minūtu, lūdzu. Jā, guten morgen, Frau. Jā, labrīt, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Lai nebūtu nabadzības vecumā, ir jābūt labām valsts pensiju sistēmām, labām algām un augstai nodarbinātībai, un pensiju privatizācija nav um, labs ceļš, to pierādīja arī pētījums, kas tika nesen publicēts, un šis pētījums aicina uh, stiprināt valsts pensijas un ap apturēt privatizāciju. Bet PEP ne tikai politiski ir nepareizs produkts, bet tas ir arī slikti izveidots. Nav nekādas garantijas pircējiem par to, ka viņi pēc tam saņems atpakaļ to, ko viņi iemaksās, uh, nodevs ir pārāk augstas un. Uh, Mm, to augsta riska fondu menedžeri e, īstenos. Un e, tie, kam ir zemi ienākumi, e, kurus jau tāpat apdraud vecuma nabadzība, kuriem būs jāvēršas sociālās drošības dienestos, tas ir nepareizais ceļš, un tāpēc mūsu politiskā grupa iesniedz noraidīšanas pieprasījumu, jo mēs esam pret pensiju privatizāciju. Paldies! Paldies tagad zaļo um, grupas vārdā Bāsēja Kauts lūdzu. Liels paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties referentai par viņas lielisko darbu pie šī produkta. Un vissvarīgākais, varbūt, ko uzsvērt, ir, ka jau ir Eiropas tirgu privāti pensiju produkti. Uh, un tie darbojas neregulēti. Tātad, ko mēs šeit darām, ir mēs beidzot pieņemam regulējumu privātiem pensiju produktiem, un labākais, ko mēs šeit izdarām, ir, ka mēs radām pamat eh, pensijas produktu, kas darbojas visā Eiropā, un tur ir noteikumi, lai aizsargātu patērētājus un nevis kaut kā atstāt to visu riska fondu ziņā. Protams, varat kritizēt šos noteikumus, bet ļoti svarīgi ir tas, ka mums ir griesti uh, kopējai nodevai. Un uh, te mums tiešām ir jānodrošina, tas ir arī aicinājums komisijai, lai šie griesti tiešām tiktu ievēroti, ka tie nepārsniegtu 1% no visām izmaksām. Un tas ir ļoti svarīgs apgalvojums. Un, uh, skaidrs, ka tas neaizstāja valsts pensijas, bet es domāju, ka komisijai ir ļoti skaidri jārīkojas, lai uh, taupības programmās uh, netiktu prasībi samazinājumi uh, pirmajam pīlāram. Un tad šis pirmais pīlārs var būt uh, dot savu nogodi, nodrošinājumu un uh, pēc tam papildus pensiju produkts var izmantot. Tagad Zelstra kungs uh, divas minūtes. Jā, forši, danki vēl. Forši. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs kundze, Nīderlandes parlaments ir pret PEP, šo te visu Eiropas pensiju produktu. PEP eh, um, padara iespējamu uh, Uh, likumu maiņu Nīderlandē, un tāpēc Nīderlandes ministrs balsoja pret to, bet tas neko nedēva, jo uh, tur bija balsu vairākums vajadzīgs, un līdz ar to Nīderlanda palika vienpata. Bet 140. līguma pāntā ir rakstīts, ka Eiropas komisija nedrīkst iejaukties uh, nodokļu lietās dalībvalstīs, un uh, Šeit es arī iesniedzu mutisku jautājumu, bet neesmu vēl saņēmis atbildi no komisijas. Kāpēc eh, komisija šeit iejaucas un kāpēc eh, vairākuma lēmumi vienmēr tiek pieņemti uz darbaņēmēju rēķinu. Mums ir kapitāla sistēma pensiju sistēmā Nīderlandē, un tas labi darbojas, un mans bažas uh, atbalsta arī Nīderlandes pensionāru savienība. Šī reize jau ir trešā reize, kad Nīderlandes vēlme um, paņemt uh, atkal savās rokās savu pensiju sistēmu tiek uh, noraidīta. Uh, kāpēc taču vienmēr ir uh, jāiejaucas uh, dalībvalstu suverenitātē? Uh, ja ir eh, jābūt mm, finansiāli dzīvotspējīgām pensiju sistēmām, nu tad komisija ir eh, jābūt atturīgai, nevajag tur iejaukties. Un eh, trešā pīlāra um, pensiju produkti ir jāpielāgo dalībvalstu prasībām, jo tās ir atšķirīgas. Eiropas Savienība noved vienkārši pie pārliekas birokrātijas, pie suverenitātes samazināšanas un Nīderlandes darbņēmēju tiesību neievērošanas. Tāpēc mūsu politiskā grupa ir pret. Paldies! Paldies! Tagad uh, Zarija Nonopolus kungs, viņš ir pie politiskām grupām nepiedarošais. Vienu minūtu lūdzu. To paneiropaiko atomiko asfalistiko projonu. Po... Paldies! Um, Visa Eiropas uh, privāto pensiju produkts, par ko mēs šodien runājam, ir uh, Eiropas kapakmens pensiju jomā, un tas ir patiesi drauds eh, strādājošiem, ja īpaši jauna gadgājuma cilvēkiem. Uh, jauniem cilvēkiem, un tas radīs uh, problēmas pensiju un veselības jomā, un tas uh, skars arī sociālo drošību, jo tur ir bijuši uh, samazinājumi gadiem ilgi. Valsts neuzņemas savas atbildī, savu atbildību, un tagad viss atbildība tiek uzlikt uz strādājošo pleciem. Tātad mēs runājam par uh, papildus naudu, ko pievienota tai mazajai pensijai, ko viņi saņems no valsts. Nav nekādu garantiju, ka saņemsiet uh, to, ko ieguldīsiet. Tas viss nokļūs eh, akciju biržā, un tas būs lieliski uzņēmumiem. Tā ir vēl viena dāvana bankām un privāto pensiju uzņēmumiem. Mums vajadzētu šeit cert trauksmi. Mēs eh, šeit redzam, ka neoliberālisti eh, demokrātiski, demokrāti it kā parādās, ka viņi būtu kreisā spārna politiķi, bet mums jābalso par komunistiem. Tas ir vienīgais veids, kā garantēt strādājošo tiesības. Paldies, un tagad pārējie runātāji.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 tas vājināt nacionālās pensiju sistēmas, viņiem jāsaka, ka jūsu bažas nav pamatotas. Šis ir papildu produkts, vienkārši vēl viena izvēle patērētājiem, kas grib uzkrāt vecumdienām pensiju. Ja mēs runājam par izvēlēm privāto pensiju tirgū, tad tam tas nāks tikai par labu. Mēs radīsim vēl vienu iespēju uh, pilsoņiem, kā uzkrāt uh, līdzekļus vecumdienām. Uh, Mēs nekadā ziņā negraujam, neiejaucamies nacionālajās pensiju sistēmās. Tas vienkārši ir jāsaprot. Tātad eh, tās bāžas, bailes, ko jūs šeit paudāt, eh, nav pamatots. Neviens nerunā par Eiropas pensiju sistēmu um, vienādošanu un nacionālās specifikas iznīdēšanu. Es atbalstu šo uh, priekšlikumu. Uh, jo mani satrauc tas, ka tikai ceturdaļai vidēji vecuma cilvēku ir privāti pensiju produkti. Tas ir ļoti zems skaitlis, eh, zema daļa, jo tā paudze, kas šobrīd strādā, eh, nesaņems nekādu valsts atbalstu, valsts nevarēs garantēt viņiem pensijas. Tātad mums ir uh, cilvēkiem uh, jāliek saprast, ka viņiem būs jākrāj jau tagad savām pensijām, un šis uh, instruments var mums palīdzēt šo mērķi sasniegt. Vēl viena lieta. Es būtu gribējis, lai šis produkts ir uh, ambiciozāks. Tiešām žēl, ka komisija un padome nespēja vienoties par uh, nodokļu atvieglojumiem šim produktam. Ja būtu nodokļu atvieglojumi, tad uh, tie varētu konkurēt ar uh, nacionālajiem produktiem, šis produkts tātad. Paldies, Arēnas kundze, divas minūtes lūdzu. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Protams, ka runājot par pensijas jautājumiem Eiropā, piesaucot pensijas, mēs vēlamies runāt par pirmo pensiju pilāru, proti, kā nodrošināt to, lai ik viens dodoties pensijā saņemtu tādu pensiju, kas ir izdzīvošanas cienīga. Šobrīd runājot par trešo pilāru, kas ir privātais pensiju fonds, uh, Tātad šis e, trešais ir paredzēts tikai pirmā pilāra palīdzēšanai, jo tās e, rekomendācijas, kas ir ierakstītas Eiropas pusgadā, šajās rekomendācijās ir teikts, ka komisija dalību valstīm ierosina samazināt e, pirmā pilāra pensiju budžetu un pārcelt šo samazināto budžetu uz privātajiem pensiju fondiem, tātad trešo pilāru. Man tomēr šķiet, ka e, tā ir tāda ārkārtīgi dīvaina pasākumu kopuma sistēma, bet e, tagad runājot par e, šiem, šiem ieteikumiem trešajam, trešajam pilāram, tam tomēr ir zināmas grūtības, jo, piemēram, ja kāds ir strādājis divās dalību valstīs, Jūs tomēr šeit runājat par visu Eiropas privāto pensiju produktu. Un visbeidzot, nodokļa izvaire. Iespējams, ka e, šie privātie fondi e, varēs e, darīt tādējādi, ka iemaksājot pensijas, uh, pensijas naudu vienā valstī un izņemot to citā valstī, šajā otrā valstī nodokļu maksāt var arī netikt, jo šobrīd ir bilaterāla nolīguma starp vairākām valstīm, kas to paredz. Līdz ar to visa Eiropas privātā pensija produkta kapitalizācija ir ārkārtīgi būtisks jautājums, un es šo ideju neatbalstu. Nākamais starbatī kungs neredzu viņu zālē, un tagad Salimoviča kungām viena minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Jā, tiešām ceru, ka beidzot eh, Eiropas parlaments vienosies un balsos šodien par visu Eiropas privāto pensiju produktu. Uh, Šobrīd vienotajā tirgu pārdot preces un pakalpojums ir viegli, bet runājot par kapitāla brīvu pārvietošanos, mums vēl tāls ceļš ejams. Par visu Eiropas privāto pensiju produktu runājot, iespējams, ka e, jūs e, būsiet spiesti iemaksāt e, šīs prēmijas valstī, kur tas šobrīd vēl nemaz nav iespējams, tāpēc šis visai Eiropas privā, privātais produkts ir apsveicams. Tātad šī ideja privātais pensiju produkts nav obligāts, tas ir brīvprātīgas dabas, fakult, fakultatīvs, un domāju, ka tas tikai palīdzēs. Protams, ka tas prasīs samērā lielus administratīvus resursus, lai to visu palaistu, bet man personīgi konkrēti šis produkts ir pierādījums, ka mēs iestājamies un domājam par iedzīvotājiem visciešākajā mērā. Tā, tad tādējādi iedzīvotāji, kuriem nav pietiekama pensija šodien, saņem šādu pensiju pēc kāda laika. Šī sistēma ir kā lētāka, tā arī caurskatāmāka. Un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas arī ir vienotā tirgus pierādījuma flagmans. Paldies! Dankeschön, Frau! Paldies, un tagad Lopes Bermeho kundze viena minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. E, jūs e, mēs vienmēr esam iestājušies par um, e, būtisku lielākiem pensiju fondiem, bet šis jaunais produkts uh, Tas rada iespējas spekulēt Eiropas vienotajā tirgū. Šis produkts nebūs garantija adekvātām pensijām iedzīvotājiem. Iespējams, ka tas e, kalpos bagātajiem, kalpos bankām un finanšu institūcijām, jo šajā produktā investīcijas būs drošas, bet mazie ieguldītāji un visnabadzīgākā Eiropas daļa tikai un vienīgi zaudēs. Jā, jūs runājat par kapitāla tirgu, bet milzīgie pensiju fondi pagrābs eh, lauvas tiesu no šīs tortes iedzīvotāji, viņu principi jau tāpat ir pārkāpti. Tagad jūs vēlaties izveidot augsta riska produktu, kuriem nav pat nepieciešamās kapitāla garantijas. Vai jūs tiešām domājat par iedzīvotājiem? Ja domājat, tad vajadzētu daudz eh, spēcīgāk atbalstīt eh, publiskos pensiju fondus, proti valstu fondus. Tagad Gīgolkungs vienu minūti. Kolēģi, Es dzirdēju šeit ļoti mulsinošs arguments, kas iestājas pret šo pensiju produktu. Tas taču nav apstrīdams, ka likumīgā pensija ir um, pamatu pamats uh, vecuma pensijai, un tieši tāpēc uh, nav nekāds finansiāls uh, ieguvums vai uh, nodokļa atlaides uh, iegādoties šos produktus jo mums vajadzētu koncentrēties uz uh, valstu pensijām. Uh, Tomēr ar privātajiem pensiju produktiem uh, tiek uh, īstenots bizness, bet uh, šīs regulējums to ierobežots, un tas būs uh, ieguvums uh, tiem tieši nabadzīgākiem cilvēkiem, kas uh, varēs izmantot šos produktus. Un ko tad, tad, tā, kā tad, tad tas ir saistīts ar nodokļu nemaksāšanu? Jo ja vienā valstī jūs esat nopelnījis pensiju un tad pārvācaties uz citu valsti, tad tā nav izvairīšanās no nodokļu maksāšanas maksāšanas, bet brīva pārvietošanās. Te viss tiek sajaukts vienā katlā, lai vienkārši aģitētu pret šo produktu. Gīgolda kungs, Arēnas kundze, grib jums uzdot jautājumu zilās kartas procedūras ietvaros. Lūdzu, Arēnas kundze, paldies. Gīgolda kungs, tad, kad jūs sakāt, uh, Uh, ka šie te nabadzīgākie cilvēki saņems. Uh, ja jūs mēr, uh, mēnesī pelnāt 1200 eiro, vai tad jums tiešām būs kaut kāda nauda, ko atlicināt, un jūs sakāt, ka nav nodokļu nemaksāšana, pensija, tad, kad tā tiek kapitalizēta, tā tiek izmaksāta valstī, kur tā tiek iemaksāta. Tad, kad jūs izējat no pensiju fonda, jūs to darāt valstī, kas nodokļu ziņā ir vispieliecīgākā. Tātad jūsu arguments ir bagātnieku arguments, un tas nav pamatots. Jā, lūdzu, Gigaut kungs. Jā, tas bija ļoti skaļi brēkts, bet lietā, lietas būtība ir tāda, ka. Um, tādi nabadzīgāki cilvēki um, um, viņi jau no um, daudz mazāk vēl pērna nekā 2200 eiro. Viņi jau tā kaut ko iekrāja, un kāpēc viņiem vajadzētu maksāt pārāk liels nodevs, un šī regulējuma rezultātā nodevs samazāsies. Bet tas, ko jūs uh, sakāt kā argumentus, tas ir tāds pensiju nacionālisms. Tas nozīmē, ka ja jūs vienā valstī uh, pensiju uh, iemaksājat, uh, tad uh, lūdzu palieciet tur un izbaudiet šo pensiju. Man šķiet, ka tas ir pieņemami, ja francūzis vēlas pēc uh, pensionēšanās dzīvot Spānijā, tas ir pilnīgi pieņemami, un ja sistēmas tur ir atšķirīgas, tad tas tā nu ir, un, bet tā ir tā brīvība Eiropā. Aini minūte. Sinadinos kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies. Uh, Eiropas Savienības būtiskākajam uzdevumam būtu iestāties par tās iedzīvotājiem un cienīt viņu smago darbu darba dzīves laikā. Tāpēc vajadzētu atbalstīt valstu pensiju schēmas. Šeit jūs piedāvājat pensiju produktu, kas balstīsies tikai un vienīgi uz investīcijām un būs pakļauts nodokļu atlaidēm. Uh, Es tomēr domāju, ka vajadzētu iestāties par minimāli garantētām pensijām, kas ir pietiekami augstas. Mums vajadzētu iestāties par vienkāršajiem iedzīvotājiem un radīt pensiju rezerves, kā arī ilgtermiņa struktūrālos eh, uzkrājumus. Tikai tā valsts izveidotās pensijas sistēmas būs ilgtspējīgas. Protams, tad katrs un ik viens var lemt vai vēlas krāt privātā kārtā, un tomēr valstī ir jāizveido tāds ietvars ar adekvātiem noteikumiem, kas nodrošinātu adekvātas pensijas visiem. Paldies! Paldies! Uh, Benifei kungs, pusotra minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētājas kundze. Šodien mēs balsosim par PEP Eiropas privātais pensija produkts, trešais pilārs. Un um, tas ir ļoti svarīgs balsojums. Ar to mēs skaidri pateiksim iedzīvotājiem, ko mēs tiem piedāvājam. Iespējams, ka tiešām šī fonda izveide stimulēs ekonomisko eh, izaugsmu Eiropas Savienībā un eh, stiprinās eh, visu Eiropas kapitāla savienības stiprināšanu. Un tomēr. Jau šajās diskusijās izgaismojas, ka mūsu viedokļi ir dažādi. Neaizmirsīsim, ka dažādās dalību valstīs pensiju sistēmas un pensiju produkti ir dažādi. Pie tam eh, šim trešajam pilāram, šiem produktiem ir jābūt iedzīvotājiem pievilcīgiem un investoriem pievilcīgiem. Kā jūs pārdosiet šo ideju jauniešiem? Jaunieši, kur ļoti bieži dodas strādāt vismaz eh, jaunos gados uz citām valstīm un iemaksā arī pensiju maksājums citā valstī. Ko jūs piedāvāsiet šeit, šiem jauniešiem? Varbūt tā, ka jaunieci ir strādājis pat pusducī ducī Eiropas valstu un pēc tam pensijai tuvojoties, ko jūs jūs viņam dosiet. Es domāju, ka šo pensiju fondu vajadzētu, ja pensiju produktu uzraudzīt speciāli izveidotai institūcijai Eiropā, lai nav tā, ka visa atbildības nasta gulstas uz šajā fondā iemaksātāju pleciem. Paldies, un tagad eh, Naktagāls kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs eh, kundze. Es nāku no Nīderlandes un uzskatu, uzskatu, ka e, Rotterdamas domāšanas veidu vajadzētu pārcelt uz Briseli, proti tas, ko mēs kopīgi esam izveidojuši, mums arī kopīgi ir jāpasargā. Tā tad nāku no Nīderlandes, un man pensiju sistēma ir svēta, ja vēlaties. 13 miljārdi eiro Nīderlandē ir šobrīd sakrāti privātajos pensiju fondos, un to ir iemaksājuši nīderlandieši smagi strādājoši, kur ir domājuši par savu pensiju. Es esmu pret šo visu Eiropas privāto pensiju produktu, jo esmu pārliecināta, ka tādajādi Eiropa iejauksies manas valsts Nīderlandes 13 miljardos. Nē. Tie, kuri kaut ko var teikt par šiem uzkrātajām pensijām, tie esam mēs paši nīderlandieši. Punkts. Tagad Urban Krespo kungām viena minūte, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Tie, kuri saņem pensijas, viņiem ir apnicis dzirdēt, ka valstī nav naudas, ka nav ko viņiem maksāt, ka iedzīvotāji noveco, apnikuši šie šā, saukļi. Viņi ir maksājuši garas darba dzīves laikā valsts fondā, un tagad valsts, var teikt, viņiem uzspļauj. Mums ir jāpiedomā par pensionāriem, jo vecie ļaudis ir pelnījuši, lai viņi varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi neiet runa tikai un vienīgi par uzņēmumu, kurš pārvaldīs veco cilvēku naudu. Nedrīkst tā būt. Mums ir jāiestājas par spēcīgu publisku pensiju sistēmu, un mums beidzot ir jāatsakās no pensiju, pensiju privatizēšanas. Mums ir jāpiedāvā pilnīgi visiem vecāka gada gājuma cilvēkiem, kur ir strādājuši gadu desmitiem, varbūt pat pusgadsimtu ceļot mūsu labklājību, Mēs nevaram visu laiku viņiem tikai kaut ko nogriezt un atņemt. Mums viņiem ir jādod arī tiesības. Paldies, tagad Mirandas kundze vienu minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Šonedēļ mēs deputāti esam saņēmuši pāri visi kopā pār par 20 tūkstošiem vēstuļu no dažādiem Eiropas Savienības nostūriem. Uh, Un visi kā viens, vismaz vairums, vēlas, lai mēs balsojam pret šo produktu. Daudzi pensionāri man raksta, īpaši no Spānijas, ka viņi saņem pensiju, kas ir 400 eiro, ar to izdzīvot nevar. Nu, labi, teiksim, ir ļoti grūti. Tagad Eiropa viņiem piedāvā luksus produktu. Uh, kas e, ir visa Eiropas privātās pensijas, un apgalvo, jā, paši vainīgi, ka nekrājāt agrāk darba dzīves laikā. Patiesībā e, Spānijā to izmanto populistiskie spēki. Protams, ka e, pensionāri baidās, un e, es esmu pārliecināta, ka šis produkts ļaus labāk izdzīvot tiem, kuriem jau tā ir augstas pensijas. Un es uzskatu, ka ja mēs šādu produktu ieviešam, tad tas nozīmē, ka Nacionālās pensiju fonda nedarbojas pietiekami. Dank u wel, voorzitter. Uh... Tagad tangu tungs divas minūtes. Priekšsēdājas kundze kapitāla tirgus savienības sākās šajā sasākumā, bija vairāk nekā 30 priekšlikumi, ko izteica Eiropas komisija, ne visi ir pārņemti. PPP ir uh, izstrādāts un jautājums ir, vai tas tiešām ir pienesums. Uh, nākamajā sasaukumā tas ir jāuzlabo. Es zinu, ka Eiropas parlaments ar savu darbību ir uzlabojis komisijas priekšlikumu, taču kas notiek Eiropas līmenī, ja uzraudzība paliek nacionālā līmenī? Un tas jautājums ir tas, uz ko jāatbild arī visa kapitāla tirgus kontekstā. Kas notiek ar valstīm, kurās šāda pensiju sistēma nav izstrādāta? Tādēļ uh, Jājautā, kādēļ mēs būtu interesēti e, šādā pensiju produktā, ja procentu likums ir tik zemes, ka taupīt nemaz nav izdevīgi. Nīderlande e, dažkārt e, tas ir pārāk ciniski teikt, ja tas nav slikti, tam ir jābūt labi, lai mūsu partija par to balsotu. Paldies! Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra. Trīs kolēģi ir pieteikušies uzstāties. Mariņģo kungs ir pirmais runātājs. Lūdzu, minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jau no paša sākuma es uh, uzklausīju visu to, kas ir uh, izteikts, un uzklausīju tos, kas uh, balsos par šo priekšlikumu. Es domāju, ka šis uh, priekšlikums nekonkurē ar nacionālajām sistēmām. Tas dod iespēju cilvēkiem, kas ir ietaupījuši, iemaksāt līdzekļus papildu sistēmā. Uh, kas nekonkurē ar nacionālo sistēmu, bet gan papildina to. Un šeit nacionālās sistēmas nemaz netiek apšaubītas, un tās var um, darboties uh, arī turpmāk. Šī sistēma ir domāta personām, kas ir uh, ietaupījušas un vēlas uh, savus uzkrājumus investēt, un pagātnē ir investējuši sliktos produktos. Tagad viņiem tiek dota iespēja nākotnē investēt labākos produktos. Šis ir priekšlikums papildināt nacionālās sistēmas, nevis aizvietot tās. Paldies! Paldies nākamā runātāja Kunevs Kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu īsi pirms vēlēšanām zināt, kādu tad vēstījumu mēs dodam Eiropas pilsoņiem. Vai mēs gribam mūsu sasaukumu beigās vēl spēcināt lielos ekonomiskos spēlētājus un tas notiktu spēlējot ar darba ņēmēju ietaupīto. Cilvēki ir ietaupījuši, lai varētu pensijas laikā izmantot savus līdzekļus. Nevar pārnest uh, iemaksāto no vienas valsts uz uh, uh, otru. Es gribētu, lai mēs uzņemtos saistības nodrošināt valsts pensijas un lai mēs balsotu par šādu Eiropas līmeni. Paldies! Paldies nākamā runātāja Rodrīgas kundze minūte. Priekšsēdētājs kundze. Gracias, presidenta. Señor komisārio. Jā, paldies komisāra kungs, dargie kolēģi. Manā skatījumā šis visai Eiropas privāto pensiju produkts ir apvainojums strādājošiem un jauniešiem, kuriem praktiski gandrīz nav ienākumu. Tas aizskara sievietes un visus tos, kas cieši no tā, ka viņiem nav darba. Es domāju, ka ja mēs šeit tiešām vēlamies garantēt cienīgas pensijas, mums jāsaka nē šim produktam mums jāsāk strādāt, mums ir nepieciešama pasākuma, regulas, noteikumi, kas uh, dos dalību valstīm spēcināt to nacionālās uh, sistēmas, lai būtu cienīgas pensijas mūsu nākotne, lai nākotnē būs cie, uh, pilna rente. Pensija nebūs iespējama, ja mums nebūs um, ietaupījumu nodokļu priekšrocības nedrīkst tik dots šādiem produktiem. Tā ir valsts nauda, un tas nonāk to kasēs, kas šādus produktus pārdod. Paldies tagad komisāru kungam vārds atbildēja. Paldies, priekšsēdājas kundze, paldies deputātiem par ļoti interesantām un daļai arī ļoti kaisnīgām diskusijām par šo jautājumu. Sākumā gribu skaidri pateikt, ka tas nozīmīgākais jautājums katram, ka mūsu valsts pensiju sistēmas ir pietiekami spēcīgas, robustas un tās sasniedz to, kas tām ir jānodrošina Daudzās, ja ne visās dalību valstīs ir veikts reformas valsts pensiju jomā, lai tās kļūtu spēcīgas pat arī tajā laikā, kad to cilvēku skaits, kas ir augstā vecumā, būtiski pieauga. Tātad mums ir jādara viss, lai spēcinātu valsts pensiju schēmas. Taču šis īpašais produkts PPP, tas absolūti nav saistīts ar valsts pensiju schēmām, tas neaizvieto valsts pensiju schēmas, tas tikai palielina alternatīvu skaitu, kas ir pieejams vienkāršiem pilsoņiem. Daudzās dalībvalstīs, ja jūs paraugaties uz statistiskajiem datiem, tad tie cilvēki, kuriem ir uh, īstermiņa um, darbs un uh, nevis gadu desmitgadiem ilgas uh, karjeras iespējas, un dažkārt ir uh, arī saņēmuši zemes algas, un viņi vēlētos uh, papildināt viņu valsts uh, pensijas, izmantojot privātos uh, pensiju produktus. Un tagad, un ko mēs darām? Mēs paaugstinam alternatīvu skaitu, mēs radam regulējumus un noteikumus eksistējošajiem Eiropas pensiju produktiem. Vai tas ir nepareizi? Nē, es nedomāju, ka tas ir tā. Es domāju, ka tas ir pozitīvi. Un ir pareizi radīt um, konkurenci pakalpojumu sniedzējiem piedāvājot augstas kvalitātes, drošākus un lētākus uh, produktus galvpatērētājiem. Es uh, Tiešām redzu, ka šis jautājums eh, var tik ļoti viegli izmantots dezinformācijai. Izplatot eh, ziņas, ka mēs esam privatizējumi valsts pri pensiju schēmas. Visiem jāzina, ka tas nav taisnība. Daudz kas tiek pār, eh, pārdots privātās uh, kompānijās un dažādos veidos ir dažādas ideoloģijas un prioritātes, bet man liekas, ka neviens šeit negribētu paplašināt dezinformāciju, jo tas ir neatbildīgi un labāk ir skaidri runāt par to, ko šis produkts tiešām dara mūsu sabiedrībā un tajā pašā laikā uh, uzsver to, ka mums jābūt atbildīgiem un uh, ir jāatbild arī par to, lai mūsu valsts pensiju schēmas būtu salīdz arī nākotnē, kad būs mazāk cilvēku darbspējīgā vecumā un vairāk cilvēku, kas uh, būs pensijā un izmantos valsts pensijas sniegtās iespējas. Paldies! Paldies komisāru kungam tagad uh, ar referenti divas minūtes. Priekšsēdājas kundze, paldies! Paldies kolēģiem, kas atbalstīja šo dokumentu. Paldies eh, ēnu referentiem un prezidentūrām, it īpaši Austrijas prezidentūrai, kas ir palīdzējis, tāpat arī komisijai. Un es gribētu teikt tiem kolēģiem, kas ļoti negatīvi uh, runāja un balsos pret, bet lielākā daļa no viņiem jau ir aizgājuši, jo viņi absolūti nav ieinteresēti uzklausīt arguments. Un es eh, dzirdēju daudz nepatiesu ziņu, kā jau komisārs teica šajās diskusijās, piemēram, ja jūs balsosiet pret, tad jūs eh, varēsiet eh, šos pensiju produktus nelaist tirgū. Nē, tieši tā nē. Tie, kas balsos pret, tie palīdzēs tā sauktajiem kovbojiem tirgu, jo tie jau ir ar saviem produktiem tirgu. Mēs regulējam šo tirgu. Otrkārt, ja jūs balsojat pār, tad jūs vaināsiet valsts pensiju sistēmas muļķības, absolūtas muļķības. Tas ir absolūti dažādas sistēmas, un tie kolēģi, kas balsos pret, jūs ziniet, ko jums vajadzētu darīt? jūs balsosiet pret labu PEP e regulāciju ar uh, labām patērētāju aizsardzības iespējām, runājiet ar jūsu valdībām un sakiet, ka viņiem vajadzētu reformēt un spēcināt valsts sistēmas, jo tas ir absolūti neatkarīgs. Un ja valsts sistēmas ir vājas, tas ir tādēļ, ka nacionāls valdības neko nedara par to. Un dā, manam uh, nīderlandiešu kolēģim atbildēšu nīderlandiešu valodā. Jā, nu mēs šodien atkal dzirdējām, ka. Uh, Eiropā mēģinās Nīderlandes cilvēkiem ietaupīto samazināt. Nu, tas absolūti tā nav. Šāds apgalvojums ir domāts tikai, lai uh, savās, uh, ka tas uh, tikai radīs uh, virsrakstu savīšu cairu uh, laikrakstos. Uh, un uh, Arēnskundze, kas ir atgriezusies zālē un uh, kas arī uzsver uh, nodokļu politiku, tas absolūti nav saistīts ar uh, šiem jautājumiem. Regulējums nosaka tikai standarts, patērētāja aizsardzības standarts produktiem, kas jau ir tirgu. Tas ir viss ko tas dara. Jums vajadzētu to atzinīgi vērtēt. Mēs visus jūsu grupas piedāvājums un grozījums ies strādājām. Gvaltjerī kungs uh, lielisku darbu ir paveicis jūsu grupas vārdā, un jums vajadzētu atbalstīt šo dokumentu. Paldies! Priekšsētāji, paldies! Mēs eh, jau nedaudz eh, piedzīvojam šeit vēlēšana kampaņas eh, vēsmas. Diskusijas par šo jautājumu ir pabeigts un balsojums būs šodien pusdienas laikā. Nākamais darba kārtības punkts ir Kāsas kunga ziņojums - darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem. Dodu vārdu Kāza, Kāza kungam četras minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs tiešām esam pietuvojušies, lai tiktu sasniegta vienošanās plenāra sēdē. Tas nāks par labu ģimenēm visā Eiropā. Es esmu pārliecināts par to, ka komisijas ierosinātā direktīva ir sabalansēta un laba, un tas ir jautājums par tiesību bīlā ar iestenošanas rezultātiem vecāku paternitātes un aprūpētāju atvaļinājuma gadījumos. Tas nosaka minimālos standartus. Tiek ieviest desmit dienu atvaļinājums paternitātes atvaļinājumam, divu mēnešu atvaļinājums vecāku atvaļinājumam un piecas dienas aprūpētāju atvaļinājumam. Tāpat arī visiem strādājošiem ir tiesības prasīt elastīgu darba laiku. Šīs direktīvas mērķis ir papildināt esošās tiesības vecākiem un aprāpētājiem. Tas novedīs arī pie plašākas sabalansētas situācijas un pienākumu sadalījumam. Es jau vienmēr esmu uzsvērs, ka ir jāsamana dzimumu un nevienlīdzība, jāstrādā, lai varētu sabalansēt darba un privāto dzīvi. Mans mērķis ir bijis eh, aktīvi strādāt šī mērķa labā, lai labumguvēji būtu ne tikai darba ņēmēji, bet arī darba devēji. Dažādi pētījumi ir parādījuši, ka eh, parasti tā ir sieviete, kas eh, vairāk cieši uzņemoties plašākas, plašāku atbildību audzinot bērnus. Šī situācija ir attiecināma gan uz vecāku, gan aprūpētāju pienākumiem. Tas rada atšķirības dzimumu līdztiesībā, atšķirības darba apmaksā un pensija maksās. Mūsu piedāvātie pasākumi dos iespēju sabalansēt situāciju vecāku audzināšanas jomā un arī aprūpētāju ziņā. Tēvi tiks iesaistīti vairāk un plašāk bērnu audzināšanā. Tāpat arī palīdzēs sievietēm atgriezties darba dzīvē mēs radām situāciju, kad vecākiem būs plašāks iespējas pavadīt laiku ar bērniem un sievietes varēs pilnībā izmantot savu potenciālu darbvietā. No otras puses mums ir jānodrošina situācija, ka vecāki un īpaši tēvi vairāk laika var pavadīt bērnu aprūpas ziņā. Mēs vēlamies sasniegt mūsu mērķus mūsdienas. Uh, sabiedrībā ir jāatzīst, cik nozīmīgi ir aprūpēt, ja paveiktais darbs gan fiziski, gan arī mentāli tas ir daudz paģēroši. Mums ir nepieciešams dot pienācīgo atbalstu cilvēkiem, kas rūpējas par ģimenes locekļiem, kas ir vecākā paudzē. Arī viņiem ir tiesības uz atvaļinājumu šiem aprūpētājiem. Mēs mēģinam pievērsties šai reālajai situācijai un esam šajā priekšlikumā iekļāvuši tādus. Mm, noteikumus, kur Eiropieši, um, īpaši arī zēni pieaugs uh, ģimenēs, kurās abi vecāki var sadalīt darba pienākumus un tēvi ir iesaistīti darba paveikšanā. Es atbalstu šādu uh, pieju un aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Tas ir labs sievietēm, vīriešiem, ģimenēm un ir veiksmīgs arī ekonomikas attīstībai. Tas ir ļoti nozīmīgs solis veidojot Eiropu, kas būtu sociālāka. Paldies! Paldies, un paldies arī, ka jūs ievērojat jūsu runāšanas laiku, un tagad sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā Kozlovska Rajevits kundze, divas minūtes lūdzu. Priekšsādātājs kundze, paldies! komisāra kung, komisārs kundze, sieviešu tiesību komitejas vārdā es gribētu paust mūsu gandarījumu uh, par to, ka šis uh, ļoti svarīgais projekts tiks noslēgts. Gribu apsveikt Kasas kungu par to, ka viņš pārvaldīja šo darbu, un paldies arī visām organizācijām, kas deva ieguldījumu strādājot pie šī ziņojuma tādā konstruktīvā veidā. Uh, Šo ziņojumu mēs skatījām arī mūsu sieviešu tiesību komitejā, jo dzīmumu līdzsvara trūkums noved pie tā, ka sievietes ir grūtākā situācijā. Parasti tās ir mātes, kuras ņem atvaļinājumu tad, kad viņu bērni ir slimi, viņas paliek mājās un par to samaksā. Un tas jau nav sagadīšanās pēc, ka mēs sakām, ka sievietes nes upurs ģimenes dēļ, jo Līdz ar to viņu pensijas ir vidēji 40% zemākas. Darba devēji um, asociē uh, to, ka sievietes um, mazāk būs darbā, ja viņām ir bērni, un līdz ar to viņas negrib ņemt darbā tik daudz, un tas nav godīgi. Šis regulējums ļaus darbu organizēt elastīgāk, un tas arī um, veicinās labāku uzdevumu sadalījumu starp vecākiem. Tā pašā laikā stiprinot sieviešu un arī vīriešu pozīciju. Vīrieši iegūs tiesības uh, rūpēties par saviem bērniem mājās, jo tas ir svarīgs uh, Uh, uzdevumus, tas arī satuvina ģimeni. Atgādināsim sev, uh, kas tad ir svarīgākie elementi. Minimums divi mēneši vecāka atvaļinājuma, arī tēvs varēs uh, ņemt šo atvaļinājumu un tas ir priekšlikums, kas ir labs visiem. Tāpēc gribētu um, aicināt visas politiskās grupas atbalstīt šo uh, projektu. Atbalstīsim vecākus, bērnus un ģimenes. Paldies! Šodien. Lielas paldies! Tagad komisijas vārdā Taisens kundze. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Godātie referenti, godātie deputāti, es gribētu pateikties Eiropas parlamentam, gan vadošajai, gan asociētajām komitejām, un jo īpaši referentam Kasas kungam un eh, līdzreferentei Kozlovskas kundzei, un paldies arī visiem ēnu referentiem par savu um, grūto darbu, aktīvo darbu šajā jautājumā. Jums ir izdevies panākt labu vienošanos. Uh, nebūtu bijis iespējams panākt vienošanos bez eh, labās grības un gatavības sadarboties gan no parlamenta, gan no padomas puses un jūsu apņēmība um, panākt pozitīvu risinājumu sarunām bija instrumentāli svarīga. Jāveicina sieviešu dalība darba tirgu un jānodrošina viņām iespējas salāgot privāto un darba dzīvi. Un mēs arī vēlamies dot tēriem patiesu iespēju audzināt savus bērnus, jo mūsdienās vīriešiem un sievietēm joprojām ir eh, jāizvēlas bieži vien starp ģimeni un eh, profesiju, karjeru, un jo īpaši tas attiecas uz sievietēm, un mēs to redzam arī mūsu darba tirgus statistikā sieviešu nodarbinātības eh, procents ir par 11% punktiem zemāks nekā vīriešu nodarbinātības procents, un tas nozīmē, ka ir dzimumu algas atšķirība 16%, eh, kas vēlāk izpaužas eh, pensiju atšķirībā 36% apmērā. Godātie parlamenta deputāti! Protams, ir tādi, kas saka, ka šis priekšlikums uzspiestu noteikumus ģimenēm un iejauktos viņu personīgajos lēmumos. Ļaujiet man nepiekrist un paudīšu pretargumentus. Šīs direktīvas mērķis ir sniegt vairāk iespējas, stimulus un izvēles mūsu pilsoņiem pašiem izvēlēties savu dzīves, eh, privātās dzīves un darba līdzsvaru. Un, protams, tas viss ir individuālo vecāku eh, izvēle. Pateicoties šai direktīvai, um, tēviem un mātēm būs četru mēnešu bērnu kopšanas atvaļinājums, bet uh, divi mēneši no tā būs nepārnesami un to vienādā līmenī apmaksās dalībvalstis. Uh, Komisija, protams, bija vēl ambiciozāka, bet, manuprāt, mēs esam raduši trialogos godīgu kompromisu. Papildus tam tēviem būs paternāts atvaļinājums desmit dienu apmērā, kur viņi saņems tādu algu kā slimības laikā. Un gan vecākiem, gan aprūpētājiem būs iespēja prasīt elastīgu darba laiku. Uh, Un uh, visbeidzot, uh, šī direktīva risinās arī vienu no svarīgākajiem izaicinājumiem mūsu sabiedrībā, proti sabiedrības novecošanu. Tiks ieviesta ieviests piecu dienu aprūpētāja atvaļinājums, lai cilvēki varētu labāk rūpēties par saviem radiniekiem. Šī ir pirmā um, Eiropas direktīva, kas kaut ko tādu novatorisku ievieš. Godātie parlamenta deputāti, es tiešām ticu, ka šī direktīva sniegs konkrētu uzlabojumu mūsu pilsoņu privātajai un darba dzīvei. Tas, uh, transformē Eiropas sociālā pīlāra principus eh, realitātē, un tas ir arī solis uz priekšu, ieviešot eh, ANO ilgspējīgas attīstības mērķus. Lielas paldies! Paldies arī jums par aktīvo darbu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies, komisārs kundze! Tagad eh, runātāji politisko grupu vārdā no Tautas partijas Morāna Šartie kundze. Lūdzu, jums ir divas minūtes. Thank you. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vispirms gribētu vērsties pie komisārs Marijans Taisenas. Es tiešām apbrīnoju uh, komisārs kundze jūs par to, ko jūs darāt saistībā ar šo uh, ziņojumu. Tas ir ļoti moderns uh, teksts un jūs esat bijusi pietiekami drosmīga, lai šeit runātu par privātos, privātās un darba dzīves savietojumību. Uh, Jūs esat drosmīgi, jo šis teksts ir ļoti novatorisks salīdzinot ar ierastajām uh, normām uh, sabiedrībā, kad uh, galvenokārt pienākums rūpēties par bērniem ir sieviešu ziņā, kas uh, bremzē viņu uh, karjeru un pat viņu uh, Uh, iesaisti darba tirgu. Ar šo līdzsvaroto tekstu mēs līdzsvarojam uh, šo te netaisnību, izlīdzinām šo netaisnību, un par uh, to es jums gribētu visu šo vies, sieviešu vārdā pateikties. Protams, paldies arī mūsu referentam Davidam Kasam, kurš arī spēja um, pilnībā aizstāvēt savu pārliecību, un tas ir arī parlamenta deputātu darbs. Uh, bijis, jo uz galda var būt labs teksts, varam labi strādāt, sadarbojoties eh, referentu un ēnu referentu lokā, bet ja eh, tas viss netiek apstiprināts trialogos eh, efektīvā veidā, tad tas neko nedotu. Un tātad paldies jums visiem. Šis ir vēl viens ķieģelis sociālās Eiropas būvē, ko mēs šodien varam atbalstīt. Tas ir jauns ķieģelis, jauns um, posms, kas maina darba, ģimenes un uh, līdztiesības paradigmas. Un tas ir arī darba tirgus, kas mainās, jo mēs uh, atte, atsakāmies no šī uh, sloga, kas gulstas tikai uz sieviešu pleciem. Tādējādi mēs varēsim panākt augu līdztiesību un karjeras līdztiesību, un to mēs vēlamies panākt sieviešu labā. Paldies uh, kolēģiem, paldies uh, visiem pārējiem. Un tagad ar Ēnas kundze sociāldemokrātu grupas vārdā divi ar pus minūtes, lūdzu. Madame Morin-Chartier, euh, pour les remerciements qu'elle a formulés. Pour... Paldies! Paldies! Es arī vēlētos pateikties referentam un vēlētos pateikties komisijas kundzei. Tas, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā, 21. gadsimtā nav pieļaujams, ka joprojām sievietes tiek diskriminētas. Diskriminētas tādā veidā, ka darba tirgu, karjeras ziņā, uh, un arī algas ziņā sievietes tiek dis diskriminētas. Mēs un tas noteikti ir tāpēc, ka sievietes var kļūt par mātēm. Proti, sievietes var piedzemdēt bērnu, kļūt par mātēm, un tāpēc viņas tiek diskriminētas. Pie tam ne tikai tās sievietes, kurām jau ir bērni, bet potenciāls dzemdēt bērnu tikai tāpēc, ka sieviete ir sieviete. Tas tiek uzskatīts par risku. Sieviete, kura deviņus mēnešus iznēsā bērnu, šobrīd uh, tas eh, tiek uzskatīts par mīnusu, un tāpēc mēs redzam, ka atšķirības starp sieviešu un vīriešu algām ir 16%, un pensijā šī atšķirība ir vēl lielāka - 30%. Tātad. Deviņus mēnešus iznēsājot bērnu, jūs pati sevi nostādat šādā situācijā. Es uzskatu, ka viens no risinājumiem līdztiesības iegūšanai varētu būt uh, ne tikai direktīva, jā, šīs desmit dienas eh, tēva atvaļinājumam, tas varbūt ir pirmais solis, bet tas ir solis. Par eh, vecāku atvaļinājumu trilogā mēs runājam par diviem mēnešiem. Tas arī ir solis uz priekšu. Protams, ka mēs varam vēl vairāk domāt par algu izlīdzināšanu. Šīs eh, piecas dienas aprūpētājiem tas arī ir pavisam jauns Tas, ko vēlējos pateikt, paldies, komisārs Kundze! Jūs eh, esat daudz panākusi, tas ir būtisks solis uz priekšu, un tomēr raudzīsimies, kā notiks šās direktīvas transponēšana dalību valstu likumdošanā. Tā tad Ko mēs vēlamies ar šo direktīvu panākt? Lielāku līdztiesību, lielāku vienlīdzību, izskaust diskrimināciju pret sievietēm. Un tomēr arī parlamentā mēs raudzīsimies, lai šī direktīva tiešām strādātu diskriminācijas izskaušanā, diskriminācijā pret sievietēm, īpaši darba tirgu. Paldies! Paldies! Un tagad ECR grupas vārdā Žitņānskas kundze pusotru minūti. Paldies! Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, dāmas un kungi! Eiropas parlamentā mēs eh, bieži vien runājam par līdztiesību, par to, kā sievietēm klājas eh, darba tirgu un par darba un privātās dzīves līdzsvaru, bet eh, konkrēti piedāvātā direktīva ir rīks, ar kuras palīdzību mēs varētu šos mērķus sasniegt. Direktīvā ir ierakstīti minimālie standarti, tātad minimālie standarti, kuri ikvienai dalību valstī būs jāizpilda. Dalība valsts, protams, var iet tālāk, bet eh, doma ir, ka šī direktīva nāks par labu visiem iedzīvotājiem. Protams, ka mēs visi vēlamies atbalstīt tētus un mammas, kuri rūpējas par saviem jaundzimušajiem un mazajiem bērniem, bet eh, jāsaka, ka trialoga rezultāts ir drusku savādāks nekā mēs vēlējāmies. Protams, mēs vēlējāmies, lai mēs dotos vēl tālāk, un tomēr tas ir pirmais solis pirmais solis, kur dalību valsts tālāk var pašas eh, kā mālu locīt un iet vēl tālāk. Uh, bet eh, šeit eh, ierakstītais vecāku atvaļinājums, tēva tēv atvaļinājums, manuprāt, ir izcila lieta. Ļoti labi Slovākijā mēs šādas solījumus par tēva bērnu kopšanas atvaļinājumu esam dzirdējuši jau gadiem, un visiem tas ir apnicis ļoti labi, ka tas beidzot būs realitāte. Eh, protams, šeit šajā jaunajā direktīvā runa iet arī par citiem radiniekiem, tā saucamajiem aprūpētājiem, kuri var uzņemties atbildību atbildību par mazbērniem, un tas ir svarīgi. Paldies, un tagad uh, eh, Vēbers kundze Alda grupas vārdā lūdzu divas minūtes. Paldies, prieksēdētājs kundze, dārgie kolēģi! Vēlētos pateikties referentam un ēnu referentiem. Patiesībā šīs direktīvas pamatā ir komisijas ambiciozais priekšlikums, un mums to izdevās vēl uzlabot. Bet eh, patiesībā gala teksts nav tik labs, kā mēs to vēlējāmies. Mēs visi vēlējāmies ilgāku tēva atvaļinājumu, ilgāku vecāku atvaļinājumu, jo eh, pētījums un sabiedriskās domas eh, rāda, ka ja vīriešiem būtu atmaksāts tēva atvaļinājums, viņi to izmantotu. Ja tāda nebūs, tad, protams, visa zīdaiņa kopšanas nasta gulstas uz sievietes pret pleciem. Uh, Ļoti žēl, ka mums neizdevās trialogā panākt vienošanos par šo pasākumu kopumu ierakstīšanu direktīvā kā minimālo slieksni. Tagad tas būs dalību valstu kompetencē doties tālāk. Protams, ka minimālais līmenis Eiropas Savienas, Savienības uh, līmenī ir apsveicams. Pētījumi rāda, ka sievietes joprojām ir tās, kuras kopj bērnus, slimos, vecākus cilvēkus ģimenē, un tas, protams, ietekmē sieviešu algu, to pensiju un, protams, sociālo dzīvi. Tomēr eh, tekstu varam uzskatīt par soli pretīm teksts nav nekas ārkārtējs, tā nav revolūcija, bet ļoti labi, ka Eiropas līmenī mēs esam runājuši par kaut vai šo divu mēnešu obligāti izmantojamo vecāku atvaļinājumu un piecām dienām aprūpētājiem. E, šīs direktīvas nosaukumā ir arī ietverts līdzsvars starp e, darba un privāto dzīvi, un ceru, ka nākotnē mums to arī izdevies sasniegt. Paldies! Un tagad GONGL e grupas vārdā Gonseles Peņas kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! vecāku atvaļinājumu, tātad mātei un tēvam piešķirtie atvaļinājumi, tiem ir jābūt vienādi gariem. Tā bija mūsu sākuma ideja, un mēs šo prasību arī saglabājām. Mēs um, iesniedzām grozījumus un uzskatām, ka tikai ja bērnu kopšanas atvaļinājumu abiem vecākiem būs vienāda garuma, tikai tad mēs varam runāt par reālu līdztiesību. Tā tad eh, saglabāt algu adekvātā apmērā Tas nodrošinās, lai vecāki neieslīgtu nabadzībā. Un, protams, obligātais tēva atvaļinājums. Arī e, mātei ir jābūt paredzētiem minimālajiem noteikumiem. Mēs uzskatām, ka Ehm, šīs direktīvas nolūks ir palīdzēt vīriešiem, protams, visiem vecākiem, un tomēr nodrošināt Eiropu, kas būtu sociāli un iestātos par līdztiesību. Tas ir ļoti svarīgi. Un es ceru, ka nākamajā sasaukumā vai nākamajos sasaukumos mums tiešām izdosies doties būtisku priekšu. Tagad vērts Ale grupas vārdā uh, eh, Urtas un Kungs. Jā, paldies, eh, prieksēdētājas kundze. Mēs vēlējāmies doties eh, daudz eh, tālāk. Mēs vēlējāmies, lai tiešām abi vecāki būtu vienlīdzīgi. Un tomēr patreizējais direktīvas teksts uzlabos situāciju uh, Eiropas Savienībā, jo atcerēsimies, ka piecās dalību valstīs vispār nebija paredzēts bērnu kopšanas atvaļinājums. Tāpēc, jā, varbūt tas ir solis, maziņš solīts un tomēr solis pretim līdztiesībai. Un, um, protams, 80% algas, kas būtu jāsaglabā šā atvaļinājuma laikā, tas ir minimālais līmenis, un tad jau valstis var doties tālāk. Protams, ka direktīvā vēl ir uh, neaizpildītas plaisas, un tomēr vēlētos no sirds pateikties komisijai, pateikties sarunvedējiem, jo ambīcijas mums bija, bet lūdzu, tad nākamajā reizē šīs sarunas uzsākot, tiešām iestāsimies par iedzīvotājiem. Ja mēs vēlamies nākotnē ko mainīt sabiedrībā, tad mums ir savas ambīcijas arī jāīsteno. Un tagad Begīnas kundze e FDD grupas vārdā. Paldies, prieksēdētājs kundze! Darba un privātās dzīves līdzsvars. Visi jau mēs esam viensprāts, ka Eiropas lielākais izaicinājums ir nec terorisms un nec arī globalizācija, bet gan tas, lai ģimenes Eiropā varētu izdzīvot. Demokrāfiskie rādītāji skaidri parāda, ka ja mēs neko nedarīsim, tad 2060. gadā iedzīvotāju skaits Eiropā sāks strauji kristies. Ja ģimenēm nebūs iespējas izdzīvot šī darbības vārda plašākā izpratnē, tad eh, mēs arī neizdzīvosim. Mums ir jāpalīdz jauniešiem, jāpalīdz eh, tiešām labāk saskaņot darbu un privāto dzīvi, un jāpalīdz jaunajiem vecākiem. Visi esam dienas prātas, ka um, desmit dienas tēva atvaļinājumu ieviešana visās valstīs ir apsveicama un divi mēneši, kuri ir jāizņem obligāti, kurus eh, var sadalīt abi vecāki pēc saviem ieskāti, ieskatiem. Tātad, lai nebūtu tā, ka tikai un vienīgi sieviete joprojām rūpējas par jaundzimušo. Un tomēr salīdzinot ar uh, to, kurš ģimenē uzņemas rūpes par uh, vecākiem cilvēkiem un par eh, invalīdiem, tās joprojām ir sievietes, un domāju, ka tas arī būtu nākamais solis. Vēl bez tam mēs vēlējāmies redzēt īpašu palīdzību mājās, piemēram, sievietēm, kuras kopi savus vecos ģimenes locekļus. Kā jau šeit izskanēja, mēs nesasniedzām visu, ko mēs vēlējāmies kā parlaments. Tā nav perfekta direktīva, un tomēr tas ir solis uz priekšu, un tas uzlabos dzīves apstākļus miljoniem cilvēku visā Eiropā, un iespējams, ka darbosies pretim demokrātiskajai lejupslīdei visās dalību valstīs. Šodien mēs balsosim par šo tekstu un ceru, ka mēs to iebalsosim. Nākamais ENF grupas vārdā Melīns Kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze. Šis jautājums ir domāts par darbu un privātās dzīves salīdzvarošanu, un atkal Eiropas Savienība iejaucas, jo eh, Viss Eiropa vēlas iejaukties ikdienas dzīvē strādājošajiem, vēlas iejaukties to, kas un kā dzemdēs, cik ilgi vecāki pavadīs kopā ar bērnu un tā tālāk. Ja mēs tiešām vēlamies runāt par darbu un privātās dzīves līdzsvaru, tad tam ir nepieciešami citi rīki. Šajā tekstā tajā jau ir iekļauti trīs riski. Jebkurš likumdošanas akts, tomēr tam ir jātiek pieņemtam dalību valstīs, un Brisele nedrīkst iejaukties tajā, ko atrunā subsidiaritātes princips. Uh, Tādās valstīs kā Francija, kurā jau ir vesela virkne šādu ģimenes dzīvi aizsargājošu likumu, mums nevajag Briseles teikto. Vēl bez tam tiek runāts, ka šis ir sociāls eh, likums un tomēr profesionālās un darba dzīves eh, līdzsvars to jau nenosaka Brisele. Brisele šobrīd paternizējoši nosaka, kas dalību valstīm būtu jādara. Uh, Šeit šķiet, ka privātā dzīve tiek likta pirmajā vietā šajā tekstā, bet kur tad mēs aiz, esam aizmirsuši ekonomisko izaugsmi? Un ETP un SD iestājās par šādiem pasākumiem. Tās ir divas lielākās politiskās saimas, bet redzēsim, kurš gala beigās būs zaudētājs. Fontolis kungs, lūdzu. Ģimene ir. Uh tas lēmums, kas varbūt ir tas nozīmīgākais cilvēka dzīvē. Mēs runājam par nākotni. Mums jāatbilst ģimenes un jāatbilst arī jaunieši, lai viņi varētu spērt šos ļoti nozīmīgos soļus dzīvē. Tas ir attiecināms arī uz strādājošiem. Nevar pieļaut situāciju tādu, ka darbs ierobežo ģimenes dzīves uh, īstenošanas principus. Mums ir nepieciešams elastīgs darba laiks un iespējas apvienot darbu un privāto dzīvi. Tāpat arī paternitātes un maternitātes atvaļinājums līdz 12 gadiem, kas ļautu vecākiem pavadīt laiku ar bērniem jāatbalsta īpaši ba, vecāki, kuriem ir bērni ar invaliditāti. Ir jāpiešķir pietiekami ilgs laiks arī aprūpētājiem. Paldies! Paldies, un tagad nākamie runātāji Ribēro konstitīvas minūtes. Paldies, priekšsēdājs kundz, komisārs kundze. Ja mēs gribam radīt sociālu Eiropu, tad šai Eiropai jāatbilst jaunajiem sabiedrības izaicinājumiem. Kāda tad ir šī sabiedrība? sabiedrība, kurā bērni dzimst aizvien vēlāk, kurā sievietes ir aizvien aktīvākas, tas ir labi, ka tās ir aktīvas darba dzīvē. Tā ir sabiedrība, kurā arī tēvi īsteno savas tiesības. Uh, Arī tas ir ļoti pozitīvi. Mēs konstatējam, ka Eiropā ir liela atšķirība starp vīriešu un sieviešu tiesībām. Tas neatbilst šodienas darba pamatprincipiem, jādod tiesības vecākiem, rūpēties par bērniem ne tikai tad, kad bērni piedzimst, bet arī skolas laikā. Situācija pat laba neatbilst tam, kāda ir uh, īstā situācija. Ir ļoti lieli negatīvi seku procesi, piemēram, ir uh, mazāk strādājuši cilvēku, um, demogrāfiskā situācija pasliktinās ģimenēs ir jārūpējas ne tikai par bērniem, bet arī par vecākiem cilvēkiem. Tas uh, nosaka to, ka slodze pieaug. Uh, ir jāspēj rūpēties par vecākiem cilvēkiem, kas varētu arī palikt mājās, jāspēcina stabilitāte, bērniem nav dotas daudz eh, iespēju, viņiem arī jādod iespējas parūpēties par vecākiem. Tādēļ ir nepieciešams radīt pozitīvu uh, attīstību, pozitīvas izmaiņas. Diemžēl mēs neesam tik tālu devušies, cik tālu sniedzās mans iesniegtie priekšlikumi, taču es tiešām domāju, ka šis ir tiešām nākotnes lielais sociālais izaicinājums. Paldies! Paldies, Dagmar runātāja Blinkevičūtas kundze, 1 minūte 30. Paldies, priekšsādātājas kundze, šodien! Eiropas parlaments apstiprinot šo direktīvu nosūta ļoti spēcīgas vēstījumu visiem strādājošiem, it īpaši ģimenēm, kurām ir bērni, kas rūpējas par vecākiem, vai arī tiem, kur ģimenēs ir cilvēki, kas ir slimi. Eiropa noveco un mums ir nepieciešama pasākuma, kas sabalansētu sociālo situāciju, darba un privāto dzīvi ir ļoti nozīmīgi gan uh, vecākiem, gan arī uh, tiešām tēviem dot iespējas rūpēties vairāk par bērniem, sievietes gūt iespēju profesionālā ziņā plašākām iespējām. Mūsu direktīva ir ambiciozāka nekā situācija dalība valstīs, un es ļoti atzinīgi vērtēju vienošanos, kas tika sasniegta pēc uh, vēlēšanām. Uh, atzinīgi vērtē arī pasākumu, ka tēvi varēs desmit dienu atvaļinājumu ņemt pēc bērnu piedzimšanas un rūpēties par bērniem patarinātas atvaļinājumu pieprasot. Eiropas līmenī mēs esam pieprasījuši arī piecas dienas atvaļinājumus aprūpētājiem. Aprūpētāji rūpējas par um, vecākiem ģimenes locekļiem vai tiem, kas slimi. Mēs radām uh, tādu vidi, kurā arī darba devēji var uh, piedāvāt elastīgu darba laiku. Mēs spēcinām uh, pensiju uh, un veselības perspektīvas. Es arī esmu daudz ko pienesusi šim jautājumam. Paldies! Nākamais runātais Hoka kungs. Uh, Konfūcijas uh, jau teica, strādājiet to darbu, kas jums patīk, un tas dos jums gandarījumu dzīvē. Cilvēki, kas ir laimīgi privātajā dzīvē, ir arī piepildītāki profesionālajā. Būs labi, ja mēs varētu abās uh, šajās jomās uh, sabalansēt situāciju. Šī direktīva ir mm, ļoti saulaicīga Un šie ir jautājumi, kas ir ilgtermiņā skatāmi. Mēs uh, saskaramies ar situāciju, ka daudzās no šīm jomām dalībvalsts uh, nosaka, kas notiek. Dažkārt dalībvalstīm liekas, ka mūsu uh, iejaukšanās ir pārāk plaša. Mēs um, runājam par uh, pasākumiem, kas ir savietojami mūsu dalību valstīs un ES, piemēram, Polijā 14 dienas paternitātes atvaļinājumi pēc bērnu piedzimšanas tiek piešķirtas. Mēs piekrītam šim Eiropas regulējumam arī, taču nedomājam, ka uh, ne visi pasākumi ir nepieciešami. Paldies, nākamais runātājs Kalvonšam Bonkungs. Priekšsēdājs kundze, komisārs kundze, labrīt! Es gribētu visiem ēnu referentiem teikt paldos, paldies, un e, it īpaši Kāzas kungam, manam draugam, viņš ir izstrādājis ļoti nozīmīgu tekstu Eiropas pilsoņiem. Tas nāk par labu e, Eiropas e, darba ņēmējiem sociālo tiesību pīlāru īstenošana un arī Darba un privātās dzīves līdzsvarošana ir ļoti nozīmīga. Tas ir plašs solis virzienā uz to sabiedrību, kādu vēlamies. Mums ir jāstrādā, lai būtu labāka darba un privātās dzīves līdzsvarošana Mēs strādājam pie Eiropas sociālā pīlāra. Gribu teikt paldies komisārai par visām tām direktīvām, kuras viņa ir iesniegusi, kurās mēs runājam par minimālām tiesībām, kurās mēs runājam par kohēziju un līdzsvarošanu. Atgādināšu to, ko Rilfešona kungs teica, ka, protams, ka dalībvalstīm ir jāsasniedz progress, taču izaicinājums nākamajam sasaukumam ir runātājs tiek pārtraukts. Labrīt, nāk priekšsēdētājs Kunevis kundze viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, ja ir jārūpējas par vecākiem, ja ir jārūpējas par bērniem, tad tas nozīmē arī sasniegums privātā dzīvē. Bērni ir nozīmīgākais uh, dzīvē. Tā ir teikuši daudzi šīs planētas gudrie. Kad sāku strādāt pie šī uh, dosie, man bija pavisam citi priekš. Uh, likumi nekā tie, kas tagad ir pārņemti. Būtībā mēs runājam par uh, to, ka tiek rasts risinājums maternitātes uh, atvaļinājumiem. Šī joma nav bijusi eh, regulēta, un šis likumdošanas teksts ir pirmais solis eh, šajā virzienā. Tas nozīmē, ka vecāki rūpējas eh, par uh, bērniem, jo šie bērni ir rītdienas vecāki, un mēs cīnīsimies par šo rītdienu. Mēs vēlamies tādu Eiropu rītdienai, kas ir līdzsvarotāka, godā, godīgāka, un kurai arī ir nākotnes perspektīva. Paldies, tagad Mitrofānā kungs minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ziņojums par darbu un privātās dzīves līdzsvarošanu ir projekts nākotnē. Mēs runājam ne tikai par vecāku paternitātes un aprūpēt atvaļinājumiem. Saruna process bija ļoti plaša. Noslēgumā šim procesam, kas bija vairākus gadus gars, es gribētu teikt, ka. Uh, Risinājums ir tāds, kas uzlabo vecāku paternitātes un aprūpētāju atvaļinājumu, taču tas ir tālu vēl no sākotnējā ambiciozā uh, Eiropas parlamenta projekta. Mēs gribētu plašākus prasības plasīt. Es esmu pilsonis, es esmu tēvs un esmu gandarīts, ka ES dokumentos oficiāli tiks ieviests paternitātes atvaļinājums desmit dienu aptvaļinājumā. Taču aprēpētāja atvaļinājums tā ilgums nav pietiekams. Un es domāju, ka aprūpētāja atvaļinājums ir sasniegums, ko Eiropas parlaments ir sasniedzis sociālajā sfērā šajā likumdošanas periodā. Paldies! Paldies, un tagad Čakas kungs minūtu 30. Paldies, priekšstādātāja kungs! Eiropas Savienība pareizi rīkojas, ja mēs runājam par šo uh, jautājumu, kas skar privātās un darba dzīves saskaņošanu un līdzsvarošanu. Mums ir jāinsvaro šajā jomā veicinot dzimstības līguma legas un Itālijas Eiropas sabiedrības ziņā tie ir nozīmīgi jautājumi. Privātās dzīves līdzsvarošana at balsta ekonomika, ekonomika Itālijā un Eiropā. Šādā veidā mēs varam mainīt demografisko attīstību. Mums jātic tam, ka šī darba un privātās dzīves līdzsvarošana ir iespējama. Mums ir jāatbilst dažādi reģioni, piemēram, Lombardijas reģions, kurā ir īsti projekti radīti, lai līdzsvarot darbu un privāto dzīvi, kas ir avangardiski. Tiem ir vadošā loma tieši šajā jomā Lombardijas reģionā. Miljoni eiro ir veltīti bērnu aprūps jomā. Mums jāinvestē reģioniem, jāievēro tuvība un reģionālās uh, intereses. Inte, investējot reģionos, mēs investējam dzīves un privātās darba un privātās dzīves līdzsvarošanā. Paldies tagad Šoidros kundze. Paldies, ka dodat vārdu, lai varētu uzstāties. Man liekas, ka jums eh, tiešām ir patīkami eh, uzklausīt eh, vārdus par paveikto darbu un sasniegto trilogos. Daži kolēģi ir ambiciozāki, un daži cilvēki ir ļoti izteikti pret šiem dokumentiem. Uh, Sarunu laikā mēs esam sasnieguši kompromisus, kas atbilst visu interesēm, un tas atbalstīs ģimenes un vecākus. Es pilnībā piekrītu šim priekšlikumam un gribu uzsvērt četrus uh, punktus, kas ir bijuši nozīmīgi, lai es varētu atbalstīt šo direktīvu. Pirmkārt, vismaz divas nedēļas paternitātes atvaļinājums, divas, divi mēneši vecāku atvaļinājumu, kas nav pārnesams tad. Uh, elastīgs darba laiks un aprūpētāja atvaļinājums. Tie ir minimālie standarti, ko esam spējuši izstrādāt un par ko esam varējuši vienoties ar 28 dalību valstīm, kurām ir atšķirīgas tradīcijas un sistēmas. Tas ir vismaz tas minimums, par ko esam spējuši vienoties. Domāju, ka šī direktīva ir ļoti spēcīgs signāls dalību valstīm par to, ka bērni ir investīcija mūsu nākotnē. Bērni ir Eiropas Savienības un dalību valstu nākotne. Mums jāatbilsta vecāki, īstenojot viņu vecāku atbildību. Es vēlos, lai nākotnē mēs vairāk varētu domāt par visu vecāku darbu. Ja paliektu mājās audzinot bērnus, tas arī ir darbs. Tas ir jārespektē. Tas ir mērķis dalību valstīm. Visiem vecākiem jādod brīvi iespēja izvēlēties, un viņiem ir jādod sajūta, ka sabiedrība un valsts viņus respektē. Tā ir mūsu nākotnes investīcija. Paldies! Un raudzīšos, kā šis dokuments tiks implementēts. Paldies! Nākamā runātāja Jungērijos kundze vienu minūti. Priekšsēdētāji kungs. Vecumdienās gribētos cerēt, ka bērni ir nostiprinājušies dzīvē. Mēs vēlamies, lai vecākiem būtu pietiekami daudz laika, lai varētu rūpēties par bērniem, un tam nevajadzētu būt atkarīgam no darba vietas vai naudas resursiem. Diežiem ir tā, ka vecākiem Nīderlandai, kuriem ir zemi ienākumi, nevar izmantot vecāku atvaļinājumu, jo ienākumi ir pamaz, par zemu. Mēs esam lepni par to, kas ir sasniegts Eiropā. Tagad um, dalībvalstu ministriem jāķers pie darba un jāīsteno un jāievieš šie noteikumi dzīvē. Jādod iespējas uh, vecākiem iesaistīties uh, pilnā apjomā bērnu audzināšanā, gan piedzimstot bērnā, gan audzināšanas procesā. Labāk jāsadala pienākumu mājās, ir jārada labākas iespējas darba tirgu, un es domāju, ka tas ir labs solis virzienā uz sociālu Eiropu. Paldies! Paldies! Nākamais runātais Vistis Enkungs. Šī likumdošana, par kur šodien e, balsosim, skaidri parāda, ka Eiropa vēlas iejaukties ne tikai dalību valstu brīvā gribā noteikt savus likumus, bet arī ģimenes dzīvē. Tā ir liekurī, liekulība. Tas, e, ka parlamentā e, šobrīd arī nav vienlīdzības starp tēvu un mātes atvaļinājumiem, kā tad parlaments var ar savu balsojumu šodien nodrošināt bērnam labāko dzīves sākumu. Mēs Dānijas tautas partijā uzskatām, ka šajā jomā likumi ir jāpieņem tikai un vienīgi dalību valstīs. Tās ir dalību valsts, kuras iekasē nodokļus, lai nodrošinātu šo atvaļinājumu izmaksāšanu, un tāpēc arī dalību valstīm ir jā pieņem likumi par šo jomu. Mēs pilnībā neakceptējam, mēs absolūti noraidam ideju, ka Eiropa jau kādā veidā iejauktos dalību valstu spējā nodefinēt to, kā mēs vēlamies veidot mūsu labklājības valsti. Minūtu. Paldies, Pimenta Lopes, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šis ir uh, priekšlikums, kas uh, nozīmē, ka uh, mēs kāpjamies atpakaļ sociālo tiesību aizsardzībā. Tagad um, tiek domāts, ka jāmaksā. Uh, tēvam uh, par bērnu kopšanas atvaļinājumu tikai tādā apmērā kā slimības lapa, tas tiešām ir apkaunojoši. Mums vajadzētu kaunēties. Tie ir uh, darba devēju mērķi, kas šeit tiek uh, aizstāvēti, tiek mēģināts atrast veidus, kas varētu novest pie tā, ka darba ņēmēji, kas strādā uz laiku, uh, vispār nesaņem tiesības uz šiem bērnu kopšanas atvaļinājumiem. Tie vienmēr būs darba devēji, kas izlems, kā darba ņēmēji var uh, izmantot savas tiesības. Uh, Gal galā mums ir nepieciešams šo laiku pagarinājums, atvaļinājumu pagarinājums mātēm, tēviem, ir jābūt apmaksāja 100% apmērā, ir vajadzīgi sociālie pakalpojumi, un tā kā tas tā nav tā paredzēts, tad mums būs jānoraida šis priekšlikums. Paldies tagad Rēntkas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Nesen, jo īpaši sākot priekšvēlēšana kampaņa, tiek daudz mēli stāstīt par ģimenēm Eiropā. Uh, tiek teikts, ka, lai aizsargātu eh, ģimenes, mums ir eh, jāienīst LGBT cilvēki, mums ir jāierobežo sieviešu tiesības un jāuzspiež visiem viens skatījums uz ģimeni. Un pagājuši nedēļa Veronā notika kongress, un uh, Mēs redzam, ka ir uh, kristiešu fundamentālistu un konservatīvo alianse, kas grib kampaņā izplatīt šos mēlus. Es gribu tieši teikt, ka ir pretēji. Lai aizsargātu ģimenes, mums uh, nav jāizvēlas homofobiska retorika, mums ir jāiestājas par šīm ģimenēm, mums tām ir jādod iespēja dzīvot sabiedrībā, jāizmanto uh, iespēja atbalstīt visa veida ģimenes un jāatļauj tām laiks rūpēties par saviem ģimenes locekļiem. Un šis Eh, priekšlikums ir solis pareizajā virzienā, un to mums vajadzētu arī darīt kā Eiropas Savienībai. Paldies, tagad Sandara kungs, eh, kundze divas minūtes. Paldies, priekšsādātāja komisārs kundze. Mēs uh, redzam, eh, ka laika nav daudz, tas ir tāds dārgums. 60% eh, vecāku nevar eh, labi salāgot savu privāto un darba dzīvi. Bieži vien viņi zaudē ienākumus un nokļūst nabadzībā. Un ņemot vērā šo sarežģīto situāciju, Eiropai šeit ir jāspēlē būtiska loma, lai stiprinātu solidaritāti, kas pastāv um, katrā dalībvalstī un jaunie noteikumi par vecāku kopšanas, vecāku atvaļinājumiem uh, dod šo atbildi, kas ir konkrēta no Eiropas puses un ieskatoties uz mūsu atšķirībām, man ir prieks, ka mums izdevās kopīgi doties uz priekšu un izveidot šo te uh, pamat uh, tiesību um, pamatu, kas ļaus mums vienot strādāt un esam ieviesuši Eiropas uh, tēvu kopšanas, uh, bērnu kopšanas atvainājumu tēvam, lai tēvs var būt klāt savu bērna uh, dzimšanas brīdī, un pēc tam esam ieviesuši arī nepārnesamības klauzulu daļai vecāku atvaļinājumu, un vēl viens būtisks elements šajā jaunajā regulējumā ir um, aprūpētāju atvaļinājumu ieviešana. Mēs zinām, ka Eiropā ir ļoti daudz um, vecagādgājumu cilvēku. 20 20% cilvēku ir vecāki par 65 gadiem. Un um, tā kā ir ļoti dārgas aprūpēšanas izmaksas, uh, uh, lielāko daļu aprūpes veids uh, tieši tuvinieki, kas palīdz saviem vecākiem vai citiem radiniekiem. Un tādējādi paredzot šeit atvaļinājumu, tas ir ļoti svarīgi. Mēs arī speram pirmo svarīgo soli tajās dalībvalstīs, kur tas tiks ieviests, lai, piemēram, atbalstītu um, tādas uh, um, uh, aprūpas nāmus uh, cilvēkiem, kas nevar aprūpēt savus tuviniekus. Paldies, tagad Ofs Kokas skundze, vienu minūti. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā parlamentā ir tādas balss, kuras uzskata, ka šī likumdošana ir, nav nepieciešama. Arī 91. Gada, 91. gadā Eiropa pieņēma pirmo direktīvu par bērnu kopšanas atvaļinājumu, un toreiz dalību valsts nebija daudz. Ir pienācis laiks, lai mēs šo likumdošanu modernizētu. Šodien mēs balsosim par direktīvu, kas ir pamatnoteikums tam, lai bērna kopšana mājās vispār e, funkcionētu. Ir zināms, ka ja tēvi agrīnā etapā uzņemas atbildību par savu bērnu kopšanu, tad ģimene ir stiprāka. Mums ir nepieciešams ar vien augstāk kvalificēts darba spēks, un tāpēc mums ir jāizmanto tas, ko sievietes var sniegt darba tirgu. Mums ir jāizmanto šis potenciāls. Vienlīdzīgāka sabiedrība ir laba sabiedrībai pašai, bērniem, sievietēm, vīriešiem un galvenais - ekonomikai. Iesim tālāk. Paldies, tagad Stīvens kundz, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, godētie kolēģi, Labs līdzsvars starp privāto un darba dzīvi ir ļoti svarīgi visiem, jo īpaši sievietēm ir jāsaņem visas iespējas darba tirgu. Sievietēm joprojām vēl ir pārāk uh, smaga izvēle jāizdara starp darbu un privāto dzīvi, bet tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam būt kritiski. Es joprojām uzskatu, ka dalībvalstis ir piemērotais līmenis, lai sniegtu atbildi uz uh, savu pilsoņu vajadzībām. Flandrijā, piemēram, ir ļoti labs regulējums aprūpas eh, laikam, bet tās nav piecas dienas gadā. Eh, uzspiest vienotu Eiropas risinājumu varētu izrādīties negatīvi, un kā tad ir ar subsidaritātes principu? Man ir žēl arī, ka elastība eh, tiek skatīta tikai no darba devēja puses. Darba ņēmēji saņem papildus pienākumus, bet mazie un vidēji uzņēmumi jau cieš no šī sloga, un uh, slikti, ka šī uh, birokrātija palielinās. Tagad Matēžas kundze, jāpaldies priekšsādātāji, es gribētu pateikties Davidam Kasam un Agnesei Kozlovskai. Viņi iestājās par tekstu, kas uh, šo te darbu un privātās dzīves līdzsvaru vēlas risināt ir svarīgi, jo īpaši sievietēm to panākt, jo sievietes eh, um, eh, kļūst, nokļūst sarežģītā situācijā, jo viņas ir mātes vai viņām ir jārūpējas par uh, saviem vecākiem vai citiem radiniekiem, un Eiropas Savienība ar šo direktīvu um, cenšas dot iespēju vecākiem un aprūpētājiem uh, labāk īstenot uh, savus uzdevumus. Šī direktīva balstās uz jau pastāvošajām tiesībām, tās stiprinot un uh, pastiprinot arī aizsardzību, kāda jau ir nodrošināta Eiropas likumdošanā. Bet tas, ka Eh, trūka eh, bērnu kopšanas atvaļinājums tēviem, kas būtu apmaksāta, eh, tas noved pie tā, ka tas netika darīts, netika izmantots, un tāpēc gribētu pateikties visiem kolēģiem, kuri labi strādāja, lai šo tendenci mainītu, un es atbalstu šo pieeju, šeit netiek pārkāptas uh, Uh, mazo un vidēju uzņēmumu uh, intereses. Gribu lūgt kolēģus atbalstīt šo tekstu, jo tādējādi tiek stiprināta dzimuma līdztiesība Eiropas Savienībā, tiek atbalstītas sievietes, lai viņas atkal varētu labāk iekļauties darba tirgū. Tas ir labi visiem vecākiem un arī Eiropas Savienības nākotnē. Paldies, tagad uh, Gentīle kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādētāji. Eh, lomu sadalījuma paradigma ir svarīgs jautājums. Un eh, sievietes parasti ir tās, kuras eh, veic visus aprūps un kopšanas darbus, bet viņām ir jādod iespēja arī iesaistīties ekonomikas attīstībā. Un šobrīd mēs esam mūsu atbildības priekšā. Tas nozīmē, ka uh, laiks un pūles, eh, kas ir saistīts ar eh, aprūpi, ir eh, jāspēj arī sadalīt. Tas ietekmē visas ģimenes, jo mēs visi esam sabiedrības sastāvdaļa. Un šeit mēs redzam, ka veidojas jaunā Eiropa, notiek kultūras maiņa. Uh, jo tiek stiprināta tēva loma, mātes loma, ja tiek um, paredzēts uh, pastiprināts uzņēmuma atbalsts, jo tikai tādējādi mēs varēsim radīt jaunas iespējas. Un pateicoties uh, jaunajiem organizācijas modeļiem, varēs labāk aizsargāt darba ņēmēja tiesības. Paldies, uh, Višņēviskas kundze, lūdzu vienu minūte. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi ir ļoti svarīgs visiem, gan vecākiem, gan bērniem, un tāpēc mums ir jāmeklē risinājumi, kas tuvinās mums šādam līdzsvaram. Bet paskatīsimies uz šo jautājumu no Eiropas parlamenta skatu punkta. Kāds tad ir līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi Eiropas parlamenta darbiniekiem? Eiropas parlamenta darbinieki ierodas eh, darbā eh, deviņos no rīta un eh, viņi var doties mājās tikai vēl vakarā. Viņu bērnus audzina uh, Eh, bērnu dārzi eh, un citas iestādes. Tad, kad mans asi, man asistente bija stāvoklī, es paraudzījos, kāds ir eh, elastīgi darba laika iespējas un mājas darbs, un izrādījās, ka mums paša regulējums ir fikcija. Paldies, tagad Dēķienkungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Um, dzimuma līdztiesība mājās un darbā ir uh, jānodrošina. Mūsu politiskā grupa jau ilgu laiku prasa līdztiesību bērnu audzināšanā un arī aprūpē. Eiropas uh, sociālais pīlārs tieši to arī pārēdz. Ar šodien pieņemto direktīvu mēs uh, strauji tuvojamies šim mērķim. Beidzot, Eiropa dod savu ieguldījumu, lai veidotu um, bērnu un uh, tuvinieku aprūpē uh, tādu modernu sabiedrību. Vismaz četri mēneši apmaksāts bērnu kopšanas atvaļinājums, divi no tiem nevarēs tikt pārnesti otram vecākam. Uh, Tas uh, ir uh, noteikti atbalstāms pasākums ar uh, jaunajām tiesībām. Arī beidzot tēviem ir tiesības uz desmit dienām tēva atvaļinājumu. Piecas dienas aprūpes laiks, kas ir apmaksāts, arī ir ļoti labi. Un tomēr maksāt tēvu uh, atvaļinājumu laikā tikai uh, slimības lapas uh, līmenī algu, tas ir par maz. Tur konservatīvie panāca savu. Un ar to vēl neesmu apmierināts. Lielas paldies! Honorevole Saimon. Paldies tagad Saimonu kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs. Šis pasākums eh, tika piedāvāts pirms diviem gadiem, un pieci mēneši tika pavadīti trialogā, un tas ir likumdošanas eh, akta piemērs kas eh, nepiedāvā eh, risinājumu, kas eh, der visiem, kas ir elastīgs, kas ļauj dalībvalstīm iespējas arī um, pieņemt savus likumus un tos uh, ieviest attiecīgi uh, viņu uh, ieražām un uh, situācijai. Bet tas paceļ tā vispārīgo līmeni visiem, pat uh, vislaklākajās uh, valstīs, kur ir augsta aizsardzība, uh, piemēram, apvienotie karalistē cilvēki būs no tā ieguvēji, bet viņiem uh, neviens neteiks, kas ir jādara vecākiem. Uh, apvienotie karalistā būs apmaksāts bērnu kopšanas atvaļinājums aprūpētājiem, apvienotie apvienotajā karalistē būs apmaksāts atvaļinājums eh, šo pasākumu ietvaros, ja eh, apvienotā karalista paliks Eiropas Savienībā. Paldies, un tagad brīvā mikrofona procedūra. Eh, Kiniči kundze, lūdzu, Katrīna, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Šī direktīva, par ko šodien spriežam, dos pozitīvu ieguldījumu, lai izlīdzinātu dzimumu atšķirību runājot par darbu un privātās dzīves līdzsvaru, gan sievietēm, gan vīriešiem situācija uzlabosies. Vīrieši arī varēs um, izbaudīt savu tēva lomu, un sievietes varēs vairāk uh, uh, iesaistīties darba dzīvē. Tas ir labi, ka tiek noteikts minimālās normas attiecībā uz bērnu kopšanas un vecāku atvaļinājumu, un uh, daļa no šī atvaļinājuma tiek piedāvāts arī piesaistīt uh, um, tēvam, nepadarīt to pārnesamu, lai sievietes varētu arī iesaistīties darba tirgu. Un, uh, Dalībvalstīm ir jādod iespēja darba devējiem paredzēt elastīgākus darba laikus. Uh, un ir jādod arī pietiekams iespējas eh, um, bērnu aprūpei, un tie līdz ar to ir svarīgi noteikumi darba devējiem, kas eh, atbalsta cilvēkus, kas ir smagi slimi. Paldies! Gracias, presidente. Como ha dicho la comisaria Thyssen, en Europa. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau komisāra Taisena teica, Eiropā ir um, atšķirība augu ziņā 16% un 36% ir pensija atšķirība starp dzimumiem. Sievietes tiek diskriminētas darba vidē un trīsreiz vairāk laika uh, velta mājas uh, un darbiem un bērnu aprūpei. Un tagad mēs uh, daudz runājam par sociālo Eiropu, um, daudz par to runājam, maz darām, bet beidzot kaut kas tiek darīts. Šī direktīva ļaus um, aprūpes eh, pienākumus sadalīt vienlīdzīgāk starp sievietēm un vīniešiem, un eh, tas ir eh, progress patiesas līdztiesības virzienā. Un šeit tiek paredzēts arī jaunas tiesības, piemēram, elastīgs darba laiks, lai cilvēki varētu arī parūpēties par saviem bērniem. Uh, rezultāts ir tālu no tā, ko mēs būtu gribējuši sasniegt, un tomēr tas ir progress, un par to mēs priecājamies. Tagad Mirandas kundze lūdzu. Priekšsēdētāja kungs par eh, ģimenes un privātās eh, darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mēs pasakamies eh, komisijai, ka tā ir izveidojusi ietvaru tālākam darbam dalību valstīs. Es domāju, ka ceļš vēl ir tāls, jo tāls ejams, jo vismaz manā valstī tās vienmēr ir bijušas sievietes, kuras paliek mājās ar slimu bērnu vai veselu bērnu. Un eh, bieži vien tās ir. Ehm, eh, mums ir jāpalīdz arī vientuļajiem vecākiem, kuriem situācija ir īpaši smaga. Un, eh, protams, ir jādomā nākamais solis ir arī par vecāku cilvēku aprūpētājiem. Un Piemēram, mana mamma, kad viņa saslima, man bija jāuzņemās atbildība par viņu, un tas ir izmainījis kā manu dzīvi, un tāda situācija ir miljoniem citu sieviešu Eiropā. Kaputo kungs nākamais lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Direktīva, kuras nolūks ir izveidot labāku līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, ir būtisks solis uz priekšu, jo tiešām tas eh, šo līdzsvaru vismaz iedibinās. Uh, Eiropa ir noteikusi minimālos standārtus, tātad kāda būs bērnu kopšanas atvaļinājuma apjoms vecā mātei un tēvam. Un divi mēneši, kuri ir paredzēti naudas apjomā atbilstoši algai, tas ir apsveicami. Šīs te piecas aprūpētāju dienas, kas pienākas visiem vecākiem, un arī vecākiem, kuru bērni vēl nav sasnieguši astoņus gadus. Tie var pieprasīt elastīgākus darba noteikumus. Tas ir būtisks solis uz priekšā līdzsvaru nodrošināšanai, un es esmu pārliecināts, ka tas nodrošinās sociālāku Eiropu. Tagad dodu vārdu Tīsens kundzei atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem un komentāriem. Tīsens kundze, paldies, prieksēdētāja kungs, godātie deputāti! Vairāk no jums to debasē, debatēs jau pieminēja, sarunvešanas process nebija viegls. Un, lai panāktu vienošanos, visiem bija jāaiziet uz kompromisiem, un šos kompromisus arī vēlētos uzteikt. Tomēr esam pārliecināti, ka šobrīd mūsu priekšā esošais teksta priekšlikums ir līdzsvaros, līdzsvaros un tas ir labāks nekā sākotnējais priekšlikums. Mēs visi zinām, ka sociālāka Eiropa ir ilgtspējīga Eiropa, bet tam tas nav tikai vīzijas līmenī, tā ir reāli izpildāma Eiropas nākotne. Esmu pārliecināta, ka šī direktīva uzlabos ģimenes dzīvi un arī darba dzīvi mūsu iedzīvotājiem, jo ir pienācis pēdējais laiks, lai mēs e, sociālu gribas izpaudumu īstenotu dzīvēm. Tā tad labāks līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi. To mēs vēlamies panākt. Ja šis līdzsvars tiks panāks, tas nāks eh, par labu arī uzņēmumiem, kuros eh, strādājošie varēs labāk izpaust savus talantus, jo šobrīd eh, tieši. Um, dzimumu un nelīdzsvara dēļ ekonomisti ir aprēķinājuši, ka mēs zaudējam katru gadu miljardiem eiro, desmitiem miljardu eiro. Tāpēc griežos pie jums visiem, atbalstiet šo direktīvu par darbu un privātās dzīves līdzsvaru, un galvenais vēlētos pateikties visiem, kuri uzteica komisijas darbu, kuri uzteica manu darbu personīgi Un ticat man, komisija cieši sekos līdz šās direktīvas transpozīcijai dalību valsts likumdošanā. Paldies visiem par lielisko sadarbību. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies komisārs kundzei, un tagad dodu vārdu Dāvidam Kazaskungam, referent kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, arī vēlētos pateikties eh, komisārai Taisens kundzei un arī Jurovs kundzei, kas bija otra atbildīgā komisāra pie šā faila. Vēlētos pateikties pilnīgi visiem ēnu referentiem, visiem, kuri piedalījās sarunās. Vēlētos pateikties manai līdzreferentējai Gņeškai, visiem, visiem, visiem darbiniekiem, kuri piedalījās šajā milzīgajā darbā. Šeit var būt Eh, Dāravas pile medus mucā bija vairāki ēnu referenti, kuri nevēlējās sadarboties eh, šajā smagajā darbā, bet nu labi, darbs šobrīd ir aiz muguras. Vairums ēnu referentu ir viensprāts, ka mūsu panāktā teksta redakcija ir līdzsvarotāka nekā sākumā. Uh, un eh, arī eh, arotbiedrības dodot eh, savu skatījumu uz situāciju darba tirgū mūs mazliet vadīja, kurā virzienā iet. Šodien šī direktīva nodrošinās sociālāku Eiropu, katrā gadījumā labāku sociālu Eiropu nekā tā, kurā dzīvojam šodien. Uh, Es vēlētos pateikties arī par šā rīta diskusijām plenārsēžu zālē, jo diskusijas patiesībā tādā lielākā mērogā atspoguļoja mūsu ēnu referentu un arī trialogu diskusijas. Uz, atgriezoties atpakaļ sarunas pašā sākumā ar padomu, šķita, kam būs neiespējami vienoties bet eh, arī dalību valstis gala beigās atbalstīja mūsu trilogos panākto tekstu. Vēlreiz vēlētos pateikt, ka tas nav viena cilvēka teātris. Mums visiem kopā smagā darbā izdevās to panākt. Un gala rezultāts ir sadarbības rezultāts un sadarbības slavinājums. Visas politiskās grupas deva savu ieguldījumu. Šis likums nāks par labu ģimenēm, sievietēm, vīriešiem, ekonomikai un galvenais sociālajai Eiropai. Prieksēdētājs, paldies! Paldies visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajās diskusijās. Tagad pasludinu diskusijas eh, par eh, slēgtām, un mēs atsākam darbu pulkstens 11. Paldies! Un tad balsosim!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 take the floor and then explain why it was drafted. You know? Der Präsident! Die Sitzung ist eröffnet. Atsākam šodienas sēdi. Vakar plenārsēdē tika paziņots, ka ekonu komiteja um, iesaka neizteikt iebildes pret diviem deleģētajiem tiesiskajiem aktiem. Iebildes netika iesniegts, līdz ar to saskaņā ar reglamentu 105. punktu 6. apakšpunktu šie teksti ir pieņemti un tiks publiskoti atbilstošajās platformās. Lūdzu, ieņemiet vietas un mēs sāksim balsošanu. Mēs sāksim ar Dzambatska kungu ziņojumu priekšlikums par pret atturas pieņemts. Kolēģi kungs lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω. Paldies, priekšsēdē kungs. Es gribētu lūgt kolēģus balsot par manas imunitātes atcelšanu, jo Tika veikti daudzi uzbrukumi mūsu birojam, tika mēģināts to aizdedzināt, to ir kreisie veikuši. Grieķijas policija mūs nav pietiekami aizstāvējusi, mēs e, esam izvietojuši drošības kameras. Priekšsēdēs, dargo kolēģi, par imunitāti netiek īstenotas diskusijas, līdz ar to nedošu jums vairāk vārdu. Tagad balsosim par Dzambatska kunga ziņām, kas par? pret atturas pieņemts. Vēl viens Cembatska ziņojums par uh, Sinadīnas kunga uh, imunitāti par pret atturas pieņemts. Kolēģi Foks kungs lūdzu. I... Priekšsēdētāji, es atsaucos uz 190. panta 4. punktu, lai Stanislava jautājums tiktu atlikts uz nākamo sesiju, lai mēs varētu debatēt. E, divi iemesli tam ir. Pirmkārt, ziņojums apraksta Gibraltāru kā koloniju. Tā nav kolonija, tā ir pašpārvaldīta Britu aizjūras teritorija. Gibraltāra iedzīvotājiem ir pilnīga autonomija. Viņi pēc izvēles izvēles ir Briti. Un otrs iemesls ir procedurāls. Libe komiteja apstiprināja referenta mandātu ar 59 balsīm pret nulli, un Klots Morais arī veida sarunas saskaņā ar šo mandātu. Pēc tam viņu atcēla slēgtā sēdē no referentām, jo Spānijas valdība neapstiprināja, nepiekrita Libe mandātam. Viņa atcelšana bija kliedzoša procedūras pārkāpums. Viena lieta ir Spānijas valdībai pārliecināt pārliecināt padomi par savu uh, viedokli, bet pilnīgi cita lieta ir uh, um, mainīt šīs parlamenta noteikumus. Mums ir vajadzīgas debates, lai uh, skaidri runātu par uh, korupciju šajā gadījumā, un te es domāju Spānijas ietekmi. Das ist ein Antrag nach Artikel 190. 190. pants reglamentā 4. iesā ie, apakšnodaļa un pret to uzstāsies Garcijas kundze. Lūdzu. Gracias, presidente. En primer lugar. Paldies, priekšsētāja kungs. Sākumā jāsaka, ka nevaru pieņem to, ka svā, Spānijas valdība tiek aizskarta un apvainota, jo tas ir. Uh, apvainojums manas valsts vairākumam. Otrkārt, nevar būt tā, ka demokrātiskas procedūras izmanto tikai tad, kad mums patīk rezultāti. Šeit bija vienošanās ar padomu, tā kā daudzās citās lietās tas notiek. Uh, Padome savu viedokli īstenoja un parlaments veda sarunas par savu viedokli. Visa lēmuma tika pieņemti, visa procedūra atbilst uh, likumiem. Tāpat arī referenta nomaiņa. To Libe komiteja ratificēja. Līdz ar to šis lēmums ir jāpieņem. Un noslēgumā mēs nevaram atbalst, teikt, ka tie un nevaram pieļaut tie, kas dodas prom. Uh, lemj par nākotni e, tiem, kas paliek. Šeit ir jautājums par definīciju saskaņā ar starptautiskām tiesībām. Mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka tas, par ko mēs balsojam, nav Spānijas valdības darbības rezultāts. Šodien mēs balsojam par to, vai 12. aprīlī apvienotā karaliste mūs e, atstās un kā mēs e, atrisināsim situāciju. Tiek atslēgts ref, uh, mikrofons runātājai. Paldies, Pereskundzei. Tātad viedokļi ir noteikti, kas uh, atbalsta atlikšanas priekšlikumu. Kas pret? Starpsaucienu zālē pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad Gērlingas kundze uzstāsies, lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Paldies. Es vēlos runāt par eh, to pašu jautājumu, bet eh, atsaukties uz reglamentu 59.3 punktu. Es nevēlos at, atlikt šo jautājumu, bet eh, šis tehniskais ziņojums, kas apvienotās karalists iedzīvotājiem arī pēc Brexit ļaus iebraukt Eiropas Savienībā, Spānija padomē ir iestājusies pret AK interesēm. Un Tas nav Eiropas parlamenta mandātā, un Berejs kun, kungs ir savā vā, runājis parlamenta vārdā, kaut arī patiesībā tā ir Spānijas viedokļa paušana. Patiesībā parlaments augstākajā līmenī šobrīd ir sadursmē nonācis, lai parlamenta, tas, ka parlamenta tekstā ir ierakstītas vienas dalību valsts specifiskas intereses, ir nepieļaujami. Mēs uzskatām, ka process skaidri parāda, ka parlamentā notiek īpaši interešu prevalēšana un no tā pārtrauc runātāju. Paldies, Gerlings kundzei. Tā tad sākumā jautājums, vai 38 kolēģi atbalsta šo priekšlikumu? Jā, man liekas, ka tas tā ir. Vai kāds par to šaubās? Nē, tā tas nav. Kas vēlas uzstāties pret šo priekšlikumu? Gonzales Ponskungs, lūdzu. Senor prezidente, Prieksēdētāja kungs. Lūdzu, nebaidieties. Es eh, vēlos atsaukties pavisam uz ko citu. Prieksēdētāja kungs. Uh, Šodien mums ir paredzēts balsojums par vīzu režīmu atcelšanu miljoniem pilsoņu, ja nākamajā piekdienā iestāsies bez līguma Brexits. Atlikt šo balsojumu vai vispār par to nebalsot, tas nozīmē, ka mēs šodien nolemjam miljoniem pilsoņu pieprasīt vīzu, ja kāds no AK vēlēsies iebraukt ES vai otrādi. Tātad Tāpēc, ka apvienotās karalistes valdība izmanto šo e, argumentu e, savās interesēs, mēs nedrīkstam pakļauties apvienotās karalistes e, spiedienam. Briti nobalsoja par Brexit, un mums ir jāiestājas par Eiropas Savienības pilsoņu interesēm. Nu, apjēdziet taču to beidzot. Tātad balsosim, kas par Gerlingas kundzes priekšlikumu, kas pret. Arī to mēs pārbaudīsim. Lūdzu, neuztraucieties, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad sāksim balsot. Staņslav ziņojums, trešais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Mitrofāna ziņojums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākais ir uh, rezolūcija par atkritumiem par pret Pieņemts. Tad nākamais ir Kilonens uh, ziņojums, darbie kolēģi. Mēs uh, ļoti daudz ko uh, darām arī pirmoreiz. Šodien no rīta man jau zvanīja par šo balsojumu. Jā, es jūs, protams, redzēju. Redzēju jūs. Tātad man jau zvanīja šodien no rīta Uh, es uh, šeit ierados ar automašīnu, tātad plānoju doties prom rītdien, līdz ar to man ir ļoti daudz laika. Es gribu jums arī teikt to, ka pastāv iespēja reglamenta ietvaros uh, balsojums sadalīt blokos. Protams, ka tas uh, ir atbilstošo dienestu uh, uzdevums sagatavot šos bloku balsojumus. Es zinu, ka ir ļoti dažādi viedokļi par šo jautājumu, līdz ar to es gribētu sākt ar balsošanas procesu, un pēc kāda laika es jums uzdošu jautājumu, vai jūs gribat balsot par katru atsevišķo grozījumu, vai arī mēs varam turpināt ar bloka balsojumiem. Par reglamentu vēlas uzdot kāds jautājumu, lūdzu. Bardzo, panie przewodniczący, tu nie chodzi o czas. Priekšsēdētāji, Šeit mēs nerunājam par laiku, ko veltīsim balsošanai. Runa iet par to, ka mēs vēlamies izmantot visu to, kas šodien ir balsošanas sarakstos. Tā nav vispantu problēma, bet. Uh, mēs pieņemsim uh, likumdošanas aktu, kas nav par labu patērētājiem vai eh, MVU, kas rada Eiropā daudz darba vietas. Mēs kā parlaments vienkārši padaram mūs pašus smieklīgus. Mēs vienkārši lūdzām, lai mēs mierīgi varam sagatavot balsošanas sarakstus. Bija 1600 grozījumu, mēs varējām to sagatavot mierīgi Strasbūras nedēļai, un tādēļ lūdzu visus Eiropa parlamenta deputātus kas drīz eh, tiksies ar saviem vēlētājiem, izmantot savas esošās tiesības un lūdzu atlikt balsojumu. Kolēģis Lotovska. Kolēģis Lotovska kungs lūdzu. EKR e składam. Priekšsādātāja kungs, EKR frakcijas vārdā es piedāvāju atlikt balsojumu. Piedāvātā secība nu, piemēram, 174 vai arī citi bloki. 174, 8 ir vienā blokā apvienoti, un tie ir pretrunīgi priekšstati. Par tiem ir jābalso atsevišķi. 183, 9 arī ir uh, pret uh, reglamentu punktu. Šeit uh, nav korekta situācija šeit tiek izveidoti e, tādi bloki, un nav skaidrs, kas to ir sastādījis, nav skaidrs, kāds ir uh, to saturs. Un tas ir pretrunā ar reglamentu. Tas noved pie tā, ka Eiropas uh, parlaments pretreglamentu darbojas un bija arī uh, jautājums, kas tika skatīts Eiropas kopienu tiesā Trānu komitejas pēdējie seši priekšlikumi tika atgriezti, līdz ar to lūdzu atlikt balsojumu. Paldies, kolēģi! Būtu ļoti jauki, ja jūs um, lasītu ne tikai jūs sagatavotos uh, tekstus, bet arī uzklausītu mani. Es teicu, ka mēs sāksim balsojot punktu pa punktam kolēģi, kas iepriekš runāja, viņa a, vēlreiz lūdza a, priekš atlikt balsojumu. Negribu nekādu spiedienu īstenot, mēs balsosim par šo priekšlikumu. Mēs par šo jautājumu balsojām jau vakar, bet vēlreiz balsosim. Kas ir par atlikšanu? Kas ir pret? Arī to mēs pārbaudīsim. Sākam balsot! Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Uh, 629. grozījums pār, pret, atturas. Norādīts. 630. Es atvainojos, es atvainojos. Mums ir 645, 691, 750 grozījums. Tie ir vienādi grozījumi un noraidot komisijas priekšlikumu. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Apgelint. Noraidīts. Tagad 629. par, pret, atturas noraidīts. 630 par. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Godājumie kolēģi, jūs eh, paši zināt, ka es ļoti labprāt pārbaudu balsojumus. Es šodien darīšu visu, lai nodrošinātu parlamentārismu, taču es vēlētos visus brīdināt, ka nebūtu labi mēģināt likt šķēršļus balsošanai. Deshalb lasse ich das jetzt zunächst mal überprüfen. Tagad pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šeit ir runa par divu trešdaļu vairākumu. Es, protams, ievērošu jūsu lūgumus pārbaudīt, bet ja visu laiku būs pareizi, tad es vairs neto, nepārbaudīšu. 630. par, pret, atturas, noraidīts. Überprüfung 630. Pārbaudīt 630. grozījumu sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Abgelehnt. Noraidīts. 631. par, pret, atturas, noraidīts. 632. par. Pārbaudam 631. grozījumu, un tā ir jau trešā pārbauda. Tātad 631. grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Abgelehnt. Noraidīts. Arī šīs ar divu trešdaļu vairākumu lūdzu par reglamentu. Da, domnul președinte, pe regulamentul de procedură, pentru că sunt... Priekšādātāji, Uzskatu, ka šie ir ļoti nozīmīgi jautājumi, taču mums nevajadzētu kavēt laiku. Es gribētu aicināt balsot elektroniski. Grapīnī kundze, es pieņemšu lēmumus. 632. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 633. par, pret, atturas noraidīts. 634. par, pret, atturas noraidīts. 635. par, pret, atturas noraidīts. 618. par, pret, atturas noraidīts. 619. par, pret, atturas noraidīts. 620. par, pret, atturas noraidīts. 621. par, pret, atturas noraidīts. 622. par, pret, atturas noraidīts. 623. par, pret, atturas noraidīts. 624. par, pret, atturas noraidīts. 625. par, pret, atturas noraidīts. 626. par, pret, atturas noraidīts. 627. par, pret, atturas noraidīts. 628. par, pret, atturas, noraidīts 636. par, pret, atturas, noraidīts 637. par, pret, atturas, noraidīts 638. par, pret, atturas, noraidīts 639. par, pret, atturas, noraidīts 640. par, pret, atturas, noraidīts 641. par, pret, atturas, noraidīts 642. par, pret, atturas noraidīts 643. par, pret, atturas noraidīts 644. par, pret, atturas noraidīts. Dāmas un kungi, tagad mums būs pirmais bloks. Kopā mums ir uh, 1100 grozīmi. Tagad būs otrais bloks, un pēc tam būs arī atsevišķi balsojumi. Jo šeit ir arī pieprasījumi par personāla balsojumiem. 763. grozījums sākam balsot. Vai visi noraid, nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 292. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 293. par, pret, atturas, noraidīts. 294. par, pret, atturas, noraidīts. 295. personāla balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 296. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 297. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 298. par, pret, atturas, noraidīts. 299. par, pret, atturas, noraidīts. 300. personāla balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 301. par, pret, atturas, noraidīts. 302. par, pret, atturas, noraidīts. 303. par, pret, atturas, noraidīts. 304. par, pret, atturas, noraidīts. 222. par, pret, atturas, noraidīts. 223. par, pret, atturas noraidīts 224. par, pret, atturas noraidīts 225. par, pret, atturas noraidīts 226. par, pret, atturas noraidīts 227. par, pret, atturas noraidīts 228. par, pret, atturas noraidīts 229. par, pret, atturas noraidīts 230. par, pret, atturas noraidīts 231. pār, pret, atturas, noraidīts 232. pār, pret, atturas, noraidīts 233. pār, pret, atturas, noraidīts 234. pār, pret, atturas, noraidīts 235. pār, pret, atturas, noraidīts 236. pār, pret, atturas, noraidīts 237. pār, pret, atturas, noraidīts 238. pār, pret, atturas noraidīts 239. par, pret, atturas noraidīts 240. par, pret, atturas noraidīts 241. par, pret, atturas noraidīts 242. par, pret, atturas noraidīts 243. par, pret, atturas noraidīts 244. par, pret, atturas noraidīts 245. par, pret, atturas noraidīts 248. par, pret, atturas, noraidīts 247. par, pret, atturas, noraidīts 248. par, pret, atturas, noraidīts 249. par, pret, atturas, noraidīts 250. par, pret, atturas, noraidīts 251. par, pret, atturas, noraidīts 252. par, pret, atturas, noraidīts 253. par, pret, atturas, noraidīts 254. par, pret, atturas, noraidīts 155. pār, pret, atturas, noraidīts 256. pār, pret, atturas, noraidīts 257. pār, pret, atturas, noraidīts 258. pār, pret, atturas, noraidīts 259. pār, pret, atturas, noraidīts 260. pār, pret, atturas, noraidīts. Kolēģi! Arg viel schneller kann ich nicht. Ārāk es vairs nevaru, ātrāk jūs nevarat arī jūs, un arī tūk nevar ātrāk. Es eh, tikko novēroju, ka mums ir ļoti liels balsu vairākums, līdz pat divas trešdaļas balsu vairākums. Tāpēc es gribētu jautāt, vai tiešām mēs nevarētu pāriet pie blokiem? Lassen Sie uns zwei, drei Minuten Zeit in diese Frage. Varbūt mēs varētu divas, trīs minūtes eh, padomāt par šo jautājumu. Marines Kūkungs. Dear colleague, dear vice... Godātais kolēģi, priekšsādātāja vietniekungs, es atgriežos pie kolēģu lūguma, kas izskanēja jau pašā sākumā. Šeit mēs nebalsojam par saturu, šeit mēs balsojam periferijas valstis pret citām valstīm. Un labāk uh, balsosim par saturu pantu pa pantām, punktu pa punktam. Uh, jo tas nav tas pareizais veids, kā jābalso Eiropas parlamentā, balsot pa blokiem. Blok, šo bloku vienīgais pamatojums ir tāds, ka uh, deputāti, kuri ir iesnieguši grozījumus, uh, tur ir uh, sa, uh, apkopoti vienkārši grozījumi 4., 9. Eh, pantam un tā tālāk, bet nekādu saist, sa, nekādas saistības savā starpā nav. Šeit ir par braukšanas laiku, eh, stāvvietām un tā tālāk, bet starp šiem grozījumiem nekādas saiknes nav un nekādi parlamenta darbības noteikumi netiek ievēroti. Šo haosu ir radījuši parlamenta darbinieki. Thank you. Herr, Herr Marinescu. Marinescu kungs. Es eh, uzklausīju visu, kas jums eh, bija sakāms, eh, un es tomēr to noraidu. Lamberta kungs. Priekšsēdētāji, es uh, saprotu uh, Barinesku kunga teikto, ka uh, šeit ir ši, sagrupēti šie uh, Uh, grozījumu blokiem. Manuprāt, šeit ir politiska loģika šajos uh, blokos. Tātad cilvēki, kas ir uh, nākuši klajā ar šiem grozījumiem, ir balstījušies uz politiski konsekventu loģiku, un tādēļ ir arī pamats balsot šādi pa blokiem. So, Tā dzirdējām tagad divus viedokļus. Es eh, personīgi uzskatu, Marinesko kungs, ka um, parlaments var sevi padarīt par smieklīgu dažādos veidos. Mēs varam izskatīties smieklīgi balsojot blokos, un mēs varam izskatīties smieklīgi arī, ja mēs eh, turpināsim tā, kā mēs eh, tikko rīkojāmies. Mums ir jāatrod lietišķs risinājums. Un šāds lietišķis risinājums. Uh, ir ņemt vērā to, kas tika pieņemts komitejā. Es drīzāk pieslēdzos Lamberta kungam viedoklim, un mēs varam veidot šos blokus saskaņā ar reglamenta noteikumiem. Mēs esam ieviesuši šos blokus balstoties uz ļoti pamatīgiem argumentiem, un tagad došu vārdu Korbeta kungam, kurš lielākoties arī bija par to atbildīgs. Jā. Es atzīstos eh, priekšādātāju, ka es eh, sagatavoju šo konkrēto punktu mūsu reglamentā. Tas eh, ir spēkā jau vairākus gadus, un tas ir paredzēts, lai ņemtu vērā šādas situācijas, kur mums ir milzīgs grozījums skaits, bet kur ir iespējams šos grozījumus sagrupēt veidā, kā to aprakstīja Lamberta kungs, vai arī kādā citā veidā, saprātīgā veidā, lai parlaments varētu paveikt savu darbu, vienlaicīgi arī respektējot deputātu tiesības, paust savus viedokļus un likt par tiem balsot. Es uzskatu, ka ir saprātīgi sagrupēt grozījumus šādā veidā, un tas ļaus mums jā, efektīvi paveikt savu darbu, un deputāti arī nezaudē savas tiesības iesniegt grozījumus. Paldies! Dank, Paldies, Korbeta kungs! vairs nedošu nevienam vārdu par reglamentu. Uzklausījām divus viedokļus, uzklausījām vienu paskaidrojumu. Es būtu varējis pieņemt lēmumu pats. Es jau norādīju, ka es vairāk pieslēdzos Lamberta kunga viedoklim. Taču es eh, gribētu jums tagad jautāt, vai jūs piekrītat, ka mēs balsosim blokos. Kurš tam piekrīt? Kurš ir pret? Pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir angenomen. Pieņemts. Pieņems ar trīs ceturdaļu vairākumu, ja es pareizi aprēķināju. Nu tad eh, balsosim eh, blokā par B bloku. Kurš ir par? Pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Apgelehnt. Noraidīts ar divu trešdaļu vairākumu C bloks par, pret, atturas, noraidīts. D bloks. Der Kollege hinten. Kolēģis aizmugurē gribēja runāt par reglamentu. Lūdzu, nosauciet reglamentu punktu, par kuru jūs vēlaties izteikties. Es nevaru balsot šādā veidā. Es vēlos balsot atšķirīgi par atšķirīgiem grozījumiem. Es vienkārši nespēju šādā veidā balsot. Herr kolēģi Jurek. Jureka kungs. Priekšsēdētāji, es balsoju pret eh, balsošanu blokā, bet ja mēs esam pieņēmuši lēmumu, ja ir eh, personāla balsojumi bloku ietveros, tad mums ir jābalso ar personāla balsojumu par visu bloku jo galu galā mēs nolēmām, ka tas būs personāla balsojums. Jureka kungs, es nezinu, kāpēc jūs šeit sūdzaties. Līdz šim mēs neesam balsojuši par blokiem, kur, kur būtu bijis paredzēts personāla balsojums, un mēs varētu arī balsot par D bloku ar personāla balsojumu, tāpēc, ka tur ir paredzēta personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Apgelehnt. Noraidīts. E blokā mums arī ir personāla balsojums, tāpēc tagad balsosim par E bloku ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Bloks B ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Die anderen sind hinfällig. So, damit sind die... Tas nozīmē, ka bloki no G līdz K atkrīt. Ja. So, wir kommen dann zur Tas nozīmē, ka mums ir kopīgais balsojums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Angenommen. Pieņemts. Vēlējos norādīt, ka G bloks arī atkrita, tāpēc, ka tika pieņemts kāds cits bloks. Tagad pievērsīsimies Vande Kampa ziņojumam. 307, 423 grozījums, identisks grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Apgelīn. Noraidīts. Vai ir iebildumi pret balsošanu blokā? Herr Kollege. Lūdzu, kolēģi. Dankeschön. Bitte wäre es möglich. Paldies. Ja jau mēs balsojam blokos, tad varbūt mēs varētu balsot visu laiku elektroniski. Ne tikai par tiem blokiem, kur ir pieprasījums balsot elektroniski. Labi, kolēģi, balsosim elektroniski. Tātad A bloks. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. B bloks personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Nē. Vai tagad viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. C bloks. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Abgelehnt. Noraidīts D bloks. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. E bloks. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. F bloks ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka bloki G līdz H atkrīt. Un mums ir jābalso par visu priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pievērsīsimies Ertoga ziņojumam. 290. 308. grozījums identiski personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīti. A bloks. Zdehovska kungs. Priekšēdētāji. Saskaņā ar 182a pāntu esmu pret šāda veidā balsošanu. Un Es savus argumentus iesniegšu rakstveidā parlamenta prezidijam. Uzskatu, ka mēs esam pārkāpuši vairākus punktus mūsu reglamentā. Jā, es eh, ņemšu vērā jūsu teikto. A bloks personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. B bloks. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. C bloks. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. D bloks personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. E bloks personāla balsojums sākam balsot. Vai visi novalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tas eh, nozīmē, ka bloki no F līdz G atkrīt. Un Un mums ir eh, Jābalso par visu priekšlikumu kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka Pirmais lasījums ir pabeigts attiecībā uz visiem trīs grozījumiem. Tagad te būs zeka ziņojums. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mato ziņojums. Sākumā komitejas iesniegtie grozījumi, kurš pār, pret, atturas, pieņemti. Pirmais grozījums pār, pret atturas pieņemts. 12. grozījums par, pret atturas pieņemts. 15. grozījums par, pret atturas pieņemts. 18. grozījums par, pret atturas pieņemts. 23. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Am alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. 37. par pret atturas izskatās, ka noraidīts. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. 37. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts, 41. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 43. par pret atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts, 44. par pret atturas pieņemts, 48. par pret atturas pieņemts, 50. par pret atturas pieņemts, 53. par pret atturas pieņemts, 54. par pret atturas pieņemts, 80. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. 93. par pret atturas pieņemts. 97. par pret atturas pieņemts. 100. par pret atturas pieņemts. 104. par pret atturas pieņemts. 108. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 116. par pret atturas pieņēmts, 117. par pret atturas pieņēmts, 120. par pret atturas pieņēmts, 121. par pret atturas pieņēmts, 123. par pret atturas pieņēmts, 126. par pret atturas pieņēmts, 127. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta otrā daļa par pret pret atturas pieņemta 128. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta 132. par pret atturas pieņemta 136. par pret atturas pieņemta 137. personāla balsojums sākam balsot vai visi nobalsojuši beidzam balsot. Pieņem 138. arī personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 141. par pret atturas. Pieņemts 150. par pret atturas. Pieņemts 152. par pret atturas atturas pieņems 156. personu nobalstājumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 157. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 158. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 159. par pret atturas. Pieņemts 165. par pret atturas. Pieņemts 168. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemta otrā daļa par pret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 Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 198. par pret atturas. Pieņemts 200. par pret atturas. Pieņemts 205. divās daļās pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas pret atturs pieņems 224. divās daļās pirmā daļa par pret atturs pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņem 255. par pret atturas pieņems 259. par pret atturas pieņems 263. par pret atturas pieņems 264. par pret atturas pieņems 268. par, pret atturas pieņems 269. par, pret atturas pieņems 270. par, pret atturas pieņems 271. par, pret atturas pieņems 274. par, pret atturas pieņems 275. par, pret atturas pieņems. 291. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 84. atkrīt 291. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 86. atkrīt, 281. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Būtu labi, ja visi balsotu. Tātad beidzam balsot. Pieņemts. 292. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīts. 90. pār pret atturs pieņems, 92. pār pret atturas pieņems, 293. līdz ar to atkrīt, 282. pār pret atturas pieņemts, 314. 94 Labi, pārbaudīsim, balsēm elektroniski par 282. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 314. par pret atturas man šķiet, ka pieņems, bet ar vien mazāk uh, deputātu ceļa rokas. Tādēļ pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 94. par pret atturas pieņemts. 283. 315. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 283, 315, tie ir identiski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 324 atkrīt. Uh, 95. arī atkrīt, 96. kas par pret atturas noraidīts. 300 pārbaudīsim rezultātu balsojumu elektroniski par 96. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 316. atkrīt, 317. par pret atturas pieņemts, 313. Labi, jūs vēlaties pārbaudīt balsojumu elektroniski par 317. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 113. atkrīt, 284. par pret atturas noraidīts, 115. par pret atturas pieņemts. 13. panta 1. punkts B apakšpunkts 1. daļa par pret atturas pieņemt, 2. daļa par pret atturas pieņemta. 13. pants 1 D, divās daļās 1. daļa par pret atturas pieņemt, 2. daļa par pret atturas pieņemt atturas pieņemta 13, 1 e par pret atturas pieņemts 3, 124 par pret atturas pieņemts. Līdz ar to sākotnējais teksts atkrīt. 125. pirmā daļa par pret atturs pieņemt, otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnēs teksts atkrīt 323. pār, pret atturs pieņems 310. personā balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Noraidīts 311. personā balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 322 par, pret, atturas noraidīts, 135 personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 285. divās daļās pirmā daļa par pret atturas noraidīt otrā daļa. Tad vairs nav, eh, kas ir par pret atturas noraidīta. 318. par pret atturas noraidīts. 312. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot Pieņemts. 16. pāns 3a personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Pieņemts. 286. par pret atturs noraidīts. 142. par pr, at, pret a, atturas noraidīts Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 142. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts sākotnējs teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 144. par pret atturs pieņemts 145. pār pret atturs pieņemts 146. pār pret atturs pieņemts 147. pār pret atturs pieņemts uh, oriģināla teksts personāla balsojums. Nē, tas atkrīt. 155. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. 313. un 320. atkrīt. 18. pants, 4. punkts, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 321. par pret atturas pieņemts, 219. par, tas atkrīt, 249. 300. identiski personāla balsojums, sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemti. 287. par pret atturas pieņemts, līdz ar to 221. atkrīt, 302. divās daļās, pirmā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīta. Otrā daļa nav jēgas par to balsot. 217. 301. identiski personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 303. personu nav balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 276. par pret atturas pieņemts. Trešais atkrīt 277. par pret atturas pieņēmts 288. un 9. atkrīt 278. par pret atturas pieņēmts 14. atkrīt. Jūs vēlaties pārbaudīt labi balsēm elektroniski 278. Vai visi nobalsojuši?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 atturas noraidīts 279. par pret atturas pieņemts 32. atkrīt vēlties pārbaudīt balsēm elektroniski par 279. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 32. atkrīt, 305. par, pret, atturas noraidīts, 42. daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemt, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 306. par, pret, atturas Izskatās, ka pieņēmts, bet pārbaudīsim. Balsojam elektroniski 306. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 307. par pret atturas. Pieņemts 308. par pret atturas. Pieņemts 209. Desmitais personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 46. par pret atturs pieņem, 280. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret pret atturas noraidīta, 49. par pret atturas pieņēmts, 309. par pret atturas noraidīts komisijas priekšlikums ar grozījumiem personāla balsēm sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Līdz ar to noslēgts pirmais lasījums. Tagad Agilēras Garcijas ziņojums 97. grozījums par, tātad sākam personāla balsojumu, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts Kalniec kundze par reglamentu wanted, wanted to... Es gribēju izteikt komentāru, ka par mato ziņojumu mēs balsojām ilgāk nekā par mobilitātes pakotni. Paldies! Kalnietes kundze, to es arī biju pamanījis. Tagad grozījums 96 par pret atturas pieņemts. Tagad deprēziņojums. Ernsts Kunz, lūdzu vārdu. Mikrofonu. Jā, es bitte nāk. Jā, es eh, gribēju atsaukties uz eh, reglamentu 59. pantu. Uzskatu, ka vispirms ir jābalso par grozījumiem. Paldies. Danke, möchte jemand gegen den Paldies, vai kāds vēlas izteikties pret šo ierosinājumu, ja tā nav? Kolēģis Deprē lūdzu, jā, priekšsēdētāji, kā referents es lūdzu kolēģiem noraidīt goe grupas ierosinājumu. Vienošanās, par ko mēs balsosim, ir līdzvarot sarunu ar padomi rezultāts un gribu atgādināt, ka ja pieņemtu pat vienu grozījumu, tad atkristu panāktā vienošanās ar padomi un tas būtu smags trieciens pārvietošanās brīvībai un cīņai pret eh, nepareiz viltot identitāti. Paldies! Eh, tagad balsojam personāla balsojumā par Ernstas kundzes ierosinājumu. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. tehniķiem ir grūts uh, darbs. Uh, jā, un ja uh, balsošana nedaudz ilgāk turpinās, tad nevajag satraukties. Tagad balsojums par sākotnējo vienošanos, 73. grozījums, vai visi nobalsojuši personu balsojumā, beidzam balsot. Pieņemts. Ajuto ziņojums 66. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to noslēgts pirmais lasījums parlamentā. Intveldas ziņojums otrais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to noslēgts pirmais lasījums parlamentā. Tagad Kazas ziņojums. Eh, Gonzālēs Pēņas kundze lūdz vārdu. Gracias, eh, presidentes. Paldies, priekšsēdētājs. Saskaņā ar 59. reglamenta pantu es vis, lūgtu balsot vispirms par grozījumiem. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai parlaments paustu savu viedokli par svarīgiem aspektiem, par tiesību um, tālāk nenodošanu par to, lai garantētu sievietēm tādas pašas tiesības piekļuvēja darba tirgumu un arī par atalgojumu. Ir jānodrošina, ka bēr, vecākam ir bērni vai uh, gados vec vecāki neiegrimtu nabadzībā. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties pret šo ierosinājumu? Referents. Priekšādātāji, es nepiekrītu, ka mums vajadzētu vispirms balsot par grozījumiem. Mums ir ļoti labi līdzsvarots priekšlikums, un šie grozījumi to visu izmainītu. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu balsot pret šo pieteikumu vispirms balsot par grozījumiem. Tā, Paldies, Kazas kungs, un tagad balsosim par Gonzāles Peņas kundzes ierosinājumu. Sākam balsot personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par 102. grozījumu par provizorisko vienošanos. Sākam balsot personāla balsojumā. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums parlamentā ir noslēdzies. Tālāk Gardijas Zabalas eh, Rubiaus un Sarvamā ziņojums par pret atturas pieņēms noslēdzam pirmo lasījumu. Lope Fontaņē ziņojums par pret atturas pieņēms. Līdz ar to noslēgts pirmais lasījums. Tagad Svinbērnas ziņojums komisijas priekšlikums personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Līdz ar to noslēgts pirmais lasījums Silikjotis ziņojums provizoriskā vienošanās, otrais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts parlamenta pirmais lasījums noslēgts punkts. Frontes ziņojums provizoriski vienošanās 42. grozījums. Personāla balsojums sākam balsot, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts arī šajā gadījumā noslēgts parlamenta pirmais lāstījums. Rikē ziņojums provizoriski vienošanās 34. grozījums. Personāla balsojums sākam balsot, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts arī šajā gadījumā noslēgts pirmais lasījums parlamentā, Piotrovska ziņojums, vispirms otrais, trešais, ceturtais grozījums, kas ir identiski personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīti. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts komisijas priekšlikums ar grozījumiem personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. pieņemts, noslēdzas parlamentu pirmais lasījums, Fajonas ziņojums. E, e, referentu lūdzu vārdu, lūdzu. Jedan izmed najpomembnejših in najbolj uprijemljivih. Godāmie kolēģi, Schengenas zona ir viens no svarīgākajiem un taustāmākajiem Eiropas integrācijas projekta ieguvumiem. No tā ir labums daudziem Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem. Tā tad ir brīva pilsoņu uh, pārvietošanās un preču pakalpojumu apreti. Uh, Pēdējo gadu laikā pilsoņiem bija jāsaskaras ar daudziem eh, izaicinājumiem šajā jomā. Sešas Schengenes zonas valstis īstenoja pēdējo trīs gadu laikā, trīs pusgadu laikā iekšējo robežu pārbaudi. Šis eh, pasākums bija lieks. Uh, eh, uh, Schengen tiek apdraudēti. Jā, pametīsim Schengenu, tad tas maksās 80 miljārdi eiro gadā. Neviena valsts nevar atļauties šo summu. Tāpēc mēs Eiropas parlamentā pieņēmām pārskatīto noteikumu versiju. Te paredzēta uzticēšanās dalībvalstīm un tiek akalīvies brīvā pilsoņu pārvietošanās bez pārbaudēms robežu. Par spīti intensīvām sarunām ne dalībvalsts, ne komisija nebija gatavs panākt kompromisu. Turklāt dalību valstis pat bloķēja pat vismazāko minimālo progresu. Kā referente, kā pilsone, kā Slovenijas pilsone, es nosodu padomis nostāju. Nav pieņemams, ka iekšēju interešu konflikta dēļ un nevēl eh, rīkoties, nevēlēšanās rīkoties dēļ eh, Eiropas ehm, Schengen zona ir kļuvusi par ķilnieci. Komisija nevēlas rīkoties. Uh, iesniedzot prasību pret dalībvalstīm Eiropas Savienības tiesā. Es, sūtu, nosūtu, es vēlos nosūtīt vēstījumu, ka jūs uh, rūpēties par pilsoņiem. Paldies, Fajons kundze. Tagad balsojums, kas ir par pret atturas pieņemts. Lūgums pārbaudīt balsojumu rezultātu, balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad rezolūcijas priekšlikums vardarbība pret sievietu, vardarbība ģimenē. Uh, balsojam par pret atturs pieņemta rezolūcija. Tie bija aplausi gada pēdējais balsojums, kolēģi. Vispirms eh, vēlos teikt, jā, es zinu, ka bija grūti, eh, šī situācija bija saspringta un eh, vēlos pateikties visiem kolēģiem par izpratni, ka mēs balsojām pa blokiem. Bericht Intveldes ziņojums, rezolūcija kopumā, personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Es pateicos visiem un ātri ja eh, arī būšu pateicīgs, ja jūs tagad pēc šī uh, straujā balsojuma varēsiet tikpat strauji uh, iziet no zāles, lai būtu iespējams pāriet pie balsojuma skaidrojumiem. Herzlichen Glückwunsch, Herr Wieland. Tagad es Boštināru kungu lūgtu un Marinesku kungu uh, un uh, Dzambātska kungu. Ko vēl es pazīstu personiski arī De Jonga kungu uzrunāju? Gžiba kungs, Cviefkas kungs. Grostēts kundze, Nīblers kundze. Jūs visas, visi vēlaties, lai jūs ieraksta protokolā arī Intvelds kundze. Stārjušs Vaiska kungs. Es uh, jāatvainojos Džambaska kungam, viņam ir tiesības palikt zālē, jo viņš ir lūdzis vārdu. Rangela kungs. Tagad mēs pārējām pie balsojumu skaidrojumiem. Vispirms Kilonēnas uh, ziņojums un pirmais uzstājas Džambatska kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Es balsoju pret šo ziņojumu. Šis ziņojums neataino uzņēmēju intereses no mazākām valstīm Eiropas Savienības periferijā. Tāpēc es balsoju pret to. Tas bija apkaunojuši ziņojums. Paldies! Dank, Paldies, Žambaska kungam! Tagad Šoidrovs kundze. Děkuji za udělení slova, kolegyně. Paldies. Kolēģi, beigās es pieņēmu lēmumu balsot par šo ziņojumu. Panākt kompromisu nebija viegli. Es novēlu visiem transporta līdzekļu vadītājiem labus darba apstākļus, ērtu darba vide uzticamu transportu, bet es apzinos arī to, ka starptautiskais eh, autotransports ir eh, svarīgs pīlārs, bez kura brīva pārvietošanās nebūtu iespējama. Neatbilstoša direktīvas īstenošana attiecībā uz darbinieku norīkošanu darbausi dalībvalstī var eh, tika nepamatot, nepareiz lietot, graujot konkurence dalība valstīs. Es saprotu, ka divas puses šai medaļai, taču es iestājos par kompromisu, kur, kur paredz, ka eh, darbā norīkošanas direktīva neatiec uz šo tirgus sektoru. Es ceru, ka pan, tiks panākts vēl uzlabojums sarunās ar padomi. Paldies, Šaidravas kundze. Es eh, gribēju aicināt Sārvamā kungu. Ko vēl es redzu zālē? Tātad, labi, tagad došu vārdu Mamikina kungam. Uh, much, um, the... Paldies, darbie kolēģi! Runājot par jautājumu saistībā ar turismu un transportu, es vēlos būt pragmatisks, vēlos nodrošināt, ka tiesību akti, kurus mēs pieņemam šeit, nāk par labu visām valstīm, ieskaitot arī manai valstī Latviju. Šis ziņojums par autotransportu nozāri nodarē strādājušiem tiek balšot šodien ņemot vērā gan sociālos, gan tirgus aspektus transporta līdzekļu nozarē. Taču es cerēju, cerēju, ka tur būtu vairāk tirgus eh, sektoram kaut kas atvēlēts un mazāk sociālajiem. Tad jānovērš neoficiālās, neatļautās prakses. Un katram tiesību aktam, kas tiek pieņemts šai parlamentā, jābūt sociāli godīgam. Uh, Taču kabadāžas gadījumā godīga maksa par uh, atbilstoši paveiktu darbu rada problēmas. Ir jānodrošina, eh, lai uh, arī uz vietas uh, esošajiem vadītājiem būtu tādi paši noteikumi kā tiem, kas strādā pārobežu robežā. Tāpēc balsoju pret. Paldies, uh, Mikinkungs Hanankungs. Paldies, priekšstādāta vietnieka. Šī iespējams ir man pēdējā uzstāšanās šai parlamentā. Un tāpēc skaidrs, eh, ka es izteikšos par eh, to gadījumu, kad slēpjoties aiz eh, kopējiem šiem godīgiem noteikumiem, akal tiek izvirzīts diktāts iejaukšanās no valsts puses. Protams, mēs nezinām, kā ir mazam uzņēmumam darboties, eh, mēģinot apiet šādu veidu noteikumus. Bet tā kā šī iespējams ir man pēdējā plenārsēde, izmantošu iespēju pateikties jūs, Vīlanda kungs, jums, Vīlanda kungs, jūs ar vienu esat bijis gudrs, eh, efektīvs eh, sēžu vadītājs, ļoti objektīvs, un tā kā šī ir pēdējā iespēja man par jums izteikties, tad šir, šir, širsimies kā draugi, un liels paldies par jūsu darbu. Lielas paldies, Henan kungs. Parasti šādu komentāru šeit netiek uzklausīt. Selten, selten taču parasti mūsu viedokļi nesaskārt, taču arī es augstu vērtēju jūs kā deputātu darbu. Un var jau būt, ka šī tomēr nav jūs pēdējā uzstāšanās, kurš zina. Jāžļovieckas kundze šeit neredzu. Līdz ar to tagad balsojam skaidrojumu par Kilinens kundzes ziņojumi ir beigušies, un tagad pārējiem pie uh, Vandekam kundzes ziņojumi ikdienas un iknedēļas transporta līdzekļu vadīšanas laika, minimālajie pārtraukumi un atpūtas laika posma un pozicionēšana tahografa palīdzību. Tagad vārds atkal Čempatska kungam. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi. Šis ziņojums, tāpat kā iepriekšējais ziņojums, ir ļoti netaisnīgs. Abi ir netaisnīgi attiecībā uz Eiropas perifērijām valstīm. Šī ziņojuma priekšlikuma mērķis ir, lai e, visi uzņēmumi no Eiropas perifērijas izgāstos un lai darba mm, spēks pārceltos no šīm valstīm uz Eiropas centru. Tas ir negodīgi. Eiropa nevar darboties e, staigājot tikai ar vienu kāju vien. Tas ir pret brīvo tirgu, bre, pret konkurences noteikumu, tas ir protekcijons no Vācijas, Francijas, Beļģijas un Itālijas puses. Šajā ziņojumā izskan ideja pret Eiropas Savienību, kur uh, visu valsts interesi tiek ņemts vērā. Tāpēc es balsoju pret šo ziņojumu, un arī tas, kā notika, balsojums bija apkaunojoši. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege Zambatski. Es folgt Frau Kollegin. Paldies, Zambatska kungam, tēt Šoidravas kundze. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es paskaidrošu, kāpēc beigās es balsoju pār šo ziņojumu. Te nav runa tikai par darba apstākļiem un sociālo nodrošinājumu, bet arī par ceļa drošību, drošību uz ceļu. Es pieņēmu lēmumu atbalstīt priekšlikumu par to, ka vadītājiem ir jābūt tiesībai, tiesībām pavadīt nedēļu nogali ar savu ģimeni, taču es neiestājos par īsiem atpūtas laikiem. Tāpat ir jānodrošina, ka ir stāvvietas ar atbilstošu aprīkojumu. Jo šie eh, noteikumi nav garantējumi no darba devēju puses. Te ir runa par eh, infrastruktūru, kam jābūt pieejamai visā Eiropā. Pašreizējā situācija ir nožēlojama. Mums ir jāizveido daudz vairāk eh, aprīkotu stāvvietu ir arī jā, jāiekļauj viedie tahogrāfi. Paldies, Šairovs kundze. Tagad vārds Mamikina kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. Dārgie kolēģi, es piekrītu tam, ka darba apstākļi vadītājiem ir jāuzlabo ja mēs radām jauns noteikums, tad tiem ir jānāk par labu visām dalībvalstīm, ne tikai rietumu dalībvalstīm. Šis ziņojums novad pie ļoti jutīgas eh, situācijas, kad Austruma Eiropas valstu vadītājiem būtu grūti saglabāt savu darbu. Es esmu pret sociālo dempingu un es paužu nožēlu par to, ka Eh, Ziņojuma mērķis ir sodīt lielu cilvēku grupu. Kolēģi, 3 miljonu darba ņēmēju likums, eh, liktenis ir likts uz spēles, tāpēc es iestājos par brīvu pakalpojumu sniegšanu, eh, nodrošinot darba ņēmējiem iespēju strādāt vairākās dalībvalstīs, negraujot vienotā tirgus noteikums. Papildus tam Es nevēlos būt atbildīgs par to, ka no tirgus tiek eh, nošķirti Austrum Eiropas vadītāji un viņi paliek bez darba. Tāpēc es balsoju pret šo ziņā. Paldies, Mamikina kungs, tagad vārds Polčakungam. Paldies priekšstādātājiem. Es nebalsoju pār šo ziņojumu. Es atturējos balsojumā. Lieta tāda, ka Šis ziņojums stiprina veco robežu, veco dzelzs priekšskaru, kas nošķir jaunās dalībās no vecajām dalībāstīm. Jā, svarīga ir drošība uz ceļa, jo ceļa transporta apjoms pieaug, ehm, ceļa stāvoklis nekļūs labāks, tāpēc ir eh, ļoti svarīgi, lai būtu labi darba apstākļi vadītājiem. Es domāju, svarīgi, lai vadītāji varētu pavadīt brīvdienas ar savu ģimeni un viņiem būtu vadītājiem paredzēts arī atpūtas laiks. Nav pieņemams tas, kā mēs balsojam un kā mēs apspriedām kompromisu, tāpēc nebalsojot par šo ziņojumu. Paldies, Polčaka kungs. Līdz ar to balsu skaidrojumi ir beigušies par Vanderkampa ziņojumu, un tagad eh, būs balsām skaidrojumi par Ismaila Ertūga ziņojumu pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē. Un sāks eh, Džambātska kungs. Paldies, priekšstādātāji kolēģi! vēlreiz šo triju ziņojumu. Beigās man jāsaka, es balsoju pret. Kāpēc? Tāpēc, ka tie visi kopumā kā kapotne, eh, pakotne ir brīvā tirgus konkurences noteikumu smags pārkāpums. Uh, Kad rietumu uzņēmumi vēlas kaut ko pārdot uh, Polijā, Čehijā un tā tālāk, uh, viņi var to izmantot, uh, viņi var izmantot lielos lielveikos. Un nav grūti kaut ko pārdot, bet kad Bulgāri, Čehi, Poļi kaut ko vēlas pārdot rietumos, tad durvis ir aizslēgts. Tas neatbilst vienotā atvērtā Eiropas Savienības tirgus likumiem. Tas, kā šodien norise, noritēja balsojums bija nepieņemami. Daudzi noteikumi tika pārkāpti, manuprāt, tas ir eh, visšokējošākais balsojums, ko esam šeit pieredzējuši. Bija 50-50 um, ehm, balsu sadalījums, un eh, te izpaudās lobiju vēlme, un tas ir apkaunojums Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies eh, Čambatska kungām, un tagad izteiksies Šoidrus kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Šī mobilitātes pakotnes daļa bija vienīgā, kurā kompromiss tika rasts vēl transporta komitejā. Un kompromiss um, bija tūs arī vienošanās dokumentam padomē, un līdz ar, ko, līdz ar to atvieglojās uh, trialogs sarunas. Kabadāši jau no paša sākuma bija kaut kas atšķirīgs no tranzīta noteikumiem un starptautiskiem pārvadēm. Kabotāžas īpatnība ir tā, ka ir tieša konkurence un ar transporta un ar autopārvadētiem vietējā tirgu. Noteikumi jāizveido tā, lai netraucētu autotransporta sistēmu, no kur ir atkarīga brīvā pakalpojumu apriti. Tāpēc es iestājos par līdzsvaru, kas parādās kompromisē, tam ir jābūt visas Eiropas pakotnes sastāvdaļa. Es augstu vērtēju, ka ziņojumi nav noteikti tikai ierobežam kabatātāžai, bet arī ir iekļaut noteikumu pret paskastīšu uzņēmumu. Tas ir ļoti svarīgi, lai nebūtu ļaunprātīgu izmantošanu. Paldies, eh, Šaidravas kundze. Tagad izteiksies Metjūzas kundze. Thank you, Chairman. Uh, kungs. Metjū kungs. Paldies priekšstādājums. Balsoju pret šo priekšlikumu, tāpēc, ka, kā jau bieži parlamentā, tas uzliek papildus logu mazajiem uzņēmumiem kas nevar atļauties šādu sloku. Ļoti bieži lielie uzņēmumi, lielās organizācijas var atļauties maksāt saviem lobbyiem, lai tiktu cauri durvīm un eh, pa durvīm un ietekmēt tiesībāks. Man ba, ir aizdoms, ka šis ir kārtējais piemērs, kad eh, mūsu piedāvātais tiesība akts eh, nāk par labu lielajiem uzņēmumiem, viņi var atļauties papildu izmaksas, taču mazie uzņēmumi nevarēs atļauties papildu izdevumus, ko mēs viņiem uzliekam, un līdz ar to būs nelabi labvēlīgā situācija. Es pats esmu vadījis mazu uzņēmumu, tāpēc es ļoti labi zinu, kādi nesamērīgi smagi eh, slogi tiek radīti ar šādu veidu eh, tiesību aktiem. Tāpēc es eh, balsotu par atbalstu maziem uzņēmumiem. Paldies, Metju kungs. Tagad vārds Polčakungam. Ďakujem, pane predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīšu šo ziņojumu jo īstenis kompromiss tika panākts. Tas uh, ļauj šim ziņojumam atšķirties no iepriekšējām divām pakotnes daļām. Ir tiesa, ka kabadāža attīstās ātri um, Eiropa paliek iepakaļ, jaunās tehnoloģijas, jaunais, jaunie transporta līdzekļi, ir arī nulis uh, e, izmešu tehnoloģija. Tas mums arī jāpanāk, un es domāju, kompromiss ataino to, ko es vēlēs atbalstīt. Tāpēc es atbalstīšu šo kompromisu, šo ziņojumu. Uz kabotāžu jātiec jauniem Eiropas Savienības likumiem. Paldies! Paldies, Počka kungs. Līdz ar to balss kadrām par Ertogu ziņojumu ir beigušies. Jāzloveckas kundze, es varētu jūs iekļaut uh, kā pēdējo pašās beigās, bet tagad gan vairs nē, jo ir beigušies jau balsēm par Ertogu ziņojumu. Tagad ir paredzēti balsu skaidrojumi par buzekas ziņojumu kopīgi noteikumu attiecībā uz dabaskās iekšējo tirku. Jazlocas kundzes nedokšu jums vārdu. Es spricht, Herr Kollege Mamik. Izteiksies Mamikina kungs. Thank you, President, dear colleagues. Paldies, priekšsēdētāji, godāmie kolēģi. Es nevarēju piekrist veidām, kā šī direktīva tika gatavota. Mirklīti. Jāzlovetskas kundze, es eh, aicinu jūs ievērot kārtību. Izsakās pašlaik Mamikina kungs. Thank you. Thank you, President, once again. I... Paldies, priekšsādātāji. Es nevarēju piekrist veidam, kā šī direktīva tika veidota. Uh, Es uzskatu, ka enerģijas noteikumiem ir jābūt visaptverošiem un uh, tiem nevajadzētu runāt par labu kādam konkrētam projektam. Es uh, domāju, ka jūs noteikti saprotat, ka es runāju par Nord Stream 2 gāzes vādu, gāzes vads no uh, Krievijas uz Vāciju. Uh, Šie gāzes vada ir daļa no mūsu enerģijas drošības infrastruktūras, un tie arī uh, nodrošina blakus valstīm un mūsu enerģētikas uh, partnerēm kļūt par mūsu enerģētikas struktūras daļu. Uzskatu, ka šajā direktīvā ir daži noteikumi, kas uh, kaitē konkurencei attiecīgajos tirgos. Uh, Dominējošie spēlētāji un arī mazākie spēlētāji ir spiest ievērot viens un tos pašus noteikumus, bet, eh, kolēģi, mums ir jāievēro arī Eiropas eh, e-, enerģijas eh, patērētāju uh, vajadzības, un mums nevajadzētu visu pakļaut Krievijas retorikai, tāpēc es balsoju pret. Paldies Mamikina kungām. Jāzlaveckas skundze, ja jūs tūlīt pat nebeigsiet to darīt, es lūkšu, lai jūs izved no plenārsēžu zāles. Tagad izteiksies Zdrojevska kungs. Panie przewodniczący, może pani Danuta Jazłowiecka. Priekšādātāji. Varbūt Jazloveckas kundzei ir kādi argumenti, lai tā nāktu klajā ar oficiālu paziņojumu. Es nevēlos iejaukties, bet varbūt jūs varat dot viņai vārdu. Nu labi, dāmas un kungi. Es eh, strādāju pie drošības un arī dažādiem citiem jautājumiem diezgan ilgu laiku, un es arī saprotu, cik eh, svarīgi ir, lai šīs eh, sistēmas tiktu pakļautas tiesiskai noteiktībai, un es priecājos, ka mums ir bijuši 15 pozitīvi kompromisi. Mēs esam atraduši risinājumus esošiem un jauniem tīkliem. Un tas ir darīts gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan arī ārienē. Jums jo īpaši ir jādomā par gāzes nodrošināšanu. Tāpat arī vajadzētu saprast, kam tad īsti pieder um, gāze, gāzes infrastruktūra un kas tiek uh, novadīts ar šo gāzes infrastruktūru. Es uzskatu, ka šī direktīva tika sagatavota ļoti labi. Protams, ir vairāki izņēmumi, kas ļauj mums nodrošināt tādu ļoti saprātīgu risinājumu. Paldies Aizdrajevska kungam, tagad izteiksies Pospešila kungs. Paldies, priekšādātāji. Arī es atbalstīju šo failu. Tāpat kā iepriekšējais runātājs, es arī saprotu, ka veidojot enerģijas savienību, bez uzņēmējdarbības uzņēmē aspektiem mums ir jādomā arī par ģeopolitiku un par mūsu piegādātājiem. Ja mēs uztveram Krieviju kā ienaidniece demokrātiskajai pasaulē, tad uh, stiprināt ekonomiskās saiknes ar šādu valsti vajadzētu uzskatīt par problēmu. Šīs uh, priekšlikums uh, paplašina noteikumus un attiecina tos arī uz gāzes infrastruktūru. Tas, protams, attieksies arī uz pretrunīgo Nord Stream 2 projektu. Šie noteikumi nodrošinās, ka konkrēti Krievijas uzņēmumi, tādi kā Gazprom, nevarēs ļaunprātīgi izmantot savu dominējošo stāvokli tirgū un tiks piemēroti attiecīgie noteikumi un sankcijas. Paldies! Paldies Pospešēl kungām, tagad izteiksies Počaka kungs. Paldies, priekšādātāji! Enerģētikas savienība ir ļoti nozīmīgs aspekts mūsu nākotnē šeit nesam izpildījuši savu parādu. Mums, protams, ir jādomā par ģeopolitiku, mums ir jādomā par drošības aspektiem. Un šajā sakarā mums vajadzētu nodrošināt daudzveidību enerģijas piegādē, kur mums mm, jā, ir jāvienojas par mūsu mērķiem, kas ietver arī ģeopolitiskos mērķus. Tieši tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu, kur ir runa par īpašumtiesību nošķiršanu no gāzes piegādes. Mums ir jānodrošina, lai gāzes nozares funkcionēšana būtu pakļauta enerģētikas savienības noteikumiem, tāpēc uzskatu, ka tas ir labs priekšlikums. Lielas paldies, Počka kungs, tagad izteiksies Kēlī kungs. Paldies, priekšādātāji, es balsoju pār šo ziņojumu. Un uh, es uh, apsveicu referentu pār paveikto darbu. Tātad es apsveicu bijušo parlamentu priekšādātāju Buzeku un apsveicu arī komisiju, jo viņi sadarbojās, lai nodrošinātu šo labo rezultātu. Tā ir laba doma, ka visi cāruļvadi ir jāpakļauj vienādiem noteikumiem. Tātad, ja runa par cāruļvadiem, kas ir cauri Eiropas Savienībai, tādiem kā Nord Stream un arī citi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka 77% no Eiropas Savienībā lietotās gāzes tiek nogādāta pie mums tieši ar šādiem cāruļvadiem. Nākotnē visi noteikumi tiks vienādi piemēroti gan uh, tiem, kas atrodas Eiropas Savienībā, gan arī tie, tiem, kas eh, tajā tikai nokļūst. Mums ir jānodrošina stabils gāzes tirgus, un mums vajadzētu lepoties ar pēdējo piecu gadu darbu. Paldies, eh, Kelī kungs, līdz ar to balsu skaidrojumi par buzeka ziņojumu ir beigušies, un pievērsīsimies Mato ziņojuma balss skaidrojumiem Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds un izteiksies Sašņēriš kungs. Ja głosowałem przeciwko. E... Es balsoju pret šo ziņojumu, jo mums vajadzētu paskatīties uz 42a punktu, un tur mēs redzēsim, ka mēs atrodamies kaut situācijā, kas ir absolūti absurdā. Tātad šeit ir runa par zivsēmniecības sektoru. Vēlos uzdot jautājumu, vai jūs eh, pat tiešām to domājat nopietni. Šo jautājumu uzdodu deputātiem, kas balsoja par. Jā, es vēršos šeit pie eh, dāmām mūsu rindās. Vai uh, Tiešām tā drīkst būt, ka pēc eh, darba pabeigšanas šeit parlamentā šie cilvēki strādās vēlāk eh, zivsēmniecības sektorā. Visu šo iemeslu dēļ es balsoju pret šo ziņojumu. Lielas paldies, Sošņieškungs, un tagad uh, otrais un pēdējais balsu skaidrojums Kelīkungs. Paldies, priekšsādātāji! Pašreizējā sistēma ir eh, izrādījusies ļoti sarežģīta, un tas eh, nozīmē, ka finansējums nenokļūst pie tiem, kas to ir pelnījuši. Cilvēmniecības komitejas grozījumi ļaus nodrošināt eh, kompensācijas no fonda gadījumā, ja zivsaimniecības aktivitātes tiek apturētas uz visu laiku un kad ir jāatjauno flote. Šie noteikumi sistēmu vienkāršos un tā kļūs arī pieejamāka. Es ceru, ka tas nāks par labu īrijas zvejniekiem tā skaitā arī mūsu salām, un te es esmu sagatavojis vairākus grozījumus. Dalībvalstis un to operatori varēs izmantot šo fondu pēc viņu vajadzībām. Šeit nebūs iepriekš noteikti noteikumi vai kaut kādas prasības, kas būs visiem jāpiemēro vienādi. Tātad tas noteikti uzlabos labklājību, dzīves apstākļus un arī darba apstākļus kuģiem, un tas arī ļaus nodrošināt vajadzīgos zivju krājumus visām dalībvalstīm. Paldies!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 Mums ir apmēram simts atšķirīgu identitātes karšu un 200 dažādu dokumentu, kas apstiprina uzturēšanos. Es priecājos, ka Pilsoņu brīvību komitejā ir panākta vienošanās. Līdz ar to tiks padarīti vienādi tie dokumenti, kas ir svarīgi drošībai. Tas nozīmē arī, ka varēs ievākt biometriskos datus eh, tā, lai eh, šādi dokumenti nekādā veidā neradītu nekādas šaubas. Es eh, balsoju par šo ziņojumu, tāpēc, ka visi aspekti ir ļoti labi noregulēti. Tātad mums šeit ir 5 gadu termiņš jauniešiem un 10 gadu termiņš pārējiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Ņemot vērā to, ka mobilitāte ir tik svarīga Eiropas Savienībā, es uzskatu, ka dokumenti spēlē ļoti nozīmīgu lomu, un jo īpaši šeit ir jāņem vērā tas, ka ļoti daudzas valstis neuzskata šos dokumentus par tik svarīgiem. Lielas paldies, eh, Strojevska kungam, tagad izsakās Palspišila kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es atbalstīju šo ziņojumu. Kaut arī Čehijas republikā tika par to kaismīgi spriests, eh, kad mēs par to debatējām. Neskatoties uz visu, es uzskatu, ka šis ziņojums ir labs. Tas eh, nodrošinās, ka identitātes kartes vairs nevarēs tik viegli viltot, kas ir pozitīvi. Tāpat arī tiks nodrošināta minimālie drošības standārti Eiropiešu identitātes kartēm. Priecājos arī, ka tiek iekļautas prasības par biometriskajiem datiem. Domāju, ka tas uzlabos cilvēku brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības ietvaros, un tas noteikti arī uzlabos drošību Līdz ar to mums vairs eh, nevajadzēja saskarties ar viltot dokumentu problēmām. Šis eh, ziņojums ietekmēs eh, dzīvi desmitiem miljonu Eiropas Savienības pilsoņu. Būtu labi, ja visas valstis ievērot šīs prasības. Lielas paldies Pospišila kungam, un tagad pēdējais Kelī kungs. Paldies! Es balsoju pār šo regulu, jo tas ļaus uh, Eiropas Savienībā vērsties pret ceļošanas dokumentu viltošanu. Tas nodrošinās vienotas uzturēšanās kartes un identitātes kartes visā Eiropas Savienībā. 17 miljonu Eh, iedzīvotāju dzīvo kādā citā valstī, nevis savā valstī, un arī 11, cilvēki, 11 miljonu cilvēku strādā citās valstīs. Tāpat arī ir ļoti daudz cilvēku, kas ceļo katru gadu. Viltotus dokumentus var izmantot noziedznieki un teroristi, mēģinot nokļūt Eiropas Savienībā no trešajām valstīm. Tieši tāpēc mums vajadzētu atbalstīt šos pasākumus, kas veicina identitātes kar karšu drošību. Tas pats attiecas arī uz uzturēšanās atļaujām. Es eh, priecājos par centieniem, kas ir izdarīt, lai vērstos pret eh, viltotiem dokumentiem un eh, arī pret eh, krāpšanu, izmantojot viltotas uzturēšanas kartes. Es vēlētos strādāt tālāk, lai visi godīgie cilvēki Eiropas Savienībā neciestu no krāpšanas un viltošanas. Paldies, Keliekungs, līdz ar to balsu skaidrojumu par deprēziņām ir beigušies un sekos Ajuto ziņojuma balsu skaidrojuma ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība. Un sāks uzstāties Meķūs kungs. Paldies, priekšādātāji! Rīt ir diena, kad visiem ir jāiet uz darbu ar kājām. Es šodien gāju uz darbu kājām un rīt darīšu to pašu. Uh, Staigāt ir viens no lielākajiem priekiem cilvēkam. Tas ir ne tikai patīkami, bet tas ir labi veselībai, tas eh, ļauj mums būt aktīviem un neslimot. Bet ļoti bieži, ja runa par kaut kādiem jauniem pasākumiem, un jo īpaši ir runa par ceļu infrastruktūru, eh, kājām gājēju tiesības tiek ignorētas. Man bija ārkārtīgi liels prieks balsot par šo ziņojumu, un es to darīju ne tikai tāpēc, ka tiek ņemtas vērā gājēju prasības, bet arī tāpēc, ka tas atzīst to, ka šī ir joma, kur eh, dažām eh, dalību valstīm vajadzētu būt vadošajām. Mums eh, nevajadzētu visu padarīt vienādu. Mums ir jāņem vērā vietējie apstākļi tam, ko dod, kam dod priekšroku konkrētas valstis. Tieši tāpēc es ceru, ka pavisam drīz mūsu ceļu infrastruktūra būs daudz draudzīgāka gājējiem nekā agrāk. Paldies! Paldies, Metjus kungam! Tagad uh, izteiksies Mējera kungs. Kundze. Paldies, priekšādātāji! Es apsveicu šo ziņojumu, kur ir runa par uh, drošības uzlabošanu ceļu infrastruktūrā. Mani jo īpaši uztrauc uh, drošības pasākumi, kas attiecas uz smagajām automašīnām un zemiem tiltiem. Manā vēlēšana apgabalā Īlijā, Anglijā ir šāds tilts, kurā ir iebraukušas mašīnas 108 reizes pēdējos desmit gados, un vēl ar vienu tas notiek, kaut arī ir uzstādītas brīdinājuma zīmes. Tas rada ļoti liels kavējumus pasažieriem un arī liek augstas remontdarba izmaksas. Mums ir vajadzīgi gan augsto, gan parasto tehnoloģiju risinājuma. Piemēram, mēs varētu uzstādīt ķēdes tieši pirms tilta, kas brīdinātu šoferus jo uh, aizskartu automašīnas augšdaļu. Mēs uh, nevaram uh, visu tikai pakļaut paša šoferā mm, viediem prātam. Lielas paldies, Maijas kundzei! Līdz ar to ir beigušies balsu skaidrojumi par Ejuto ziņojumu, un tagad skaidrosim balsis par Intveldes ziņojumu. Viss Eiropas privāto pensiju produkts. Pirmais ir Benito Ziloga. Paldies, priekšādētāji! Mēs balsojām pret šiem PEP e produktiem, jeb ja visu Eiropas rāto pensiju produktiem. Kolēģi no ETP un no Tautas partijas un Ciudadanus partijām Spānijā balsoja par. Jūs paši uzlabojat savus pensiju plānus, bet šādā veidā uh, pasliktiniet eh, citu cilvēku pensijas. Jūs sakāt, ka ir nodokļu atvieglojumi privātajām pensijām, bet tas īstenībā nozīmē to, ka nabadzīgie balsos par bagāto pensijām. Pašlaik pastāv arī mobilitāte Eiropas Savienībā, kas atvieglo izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Uh, Jūs sakāt, ka cilvēkiem, kas vēl nav izvēlējušies privātos pensiju produktus, vajadzētu to darīt, un jūs neņemat vērā krīzi un sabiedrības novecošanos. Jūs mēģināt šeit piemērot šo neoliberālo, negodīgo un nesociālo modeli visiem. Mums vajadzētu aizstāvēt uh, cilvēku tiesības. Liels paldies uh, Zilogas kungām, tagad Strojevska kungs. Priekšādātāji, es uh, domāju mazliet savādāk nekā iepriekšējais runātājs. Es uzskatu, ka šīs ziņojums un sasniegtais kompromiss ir kaut kas labs. Man šeit tiek izpildīti divi svarīgi kritēriji. Patērētājiem tagad ir iespēja pirkt šādus produktus bez jebkādiem ierobežojumiem, un šeit nav runa tikai par uh, pienākumu sniegt pakalpojumus vienā konkrētā valstī. Es uzskatu, ka tas ir pareizais virziens un priecājos, ka parlaments to atbalstīja. Tāpat arī šeit ir samazinātas izmaksas par produkta maiņu. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgi. Šādā veidā pensiju produktu tirgus kļūst daudz elastīgāks. Domāju, ka šis ziņojums iet pareizajā virzienā, un es uzskatu, ka ir paredzēta arī trīs gadi šī produkta ieviešanai. Tas līdz ar to neradīs nekādas problēmas. Lielas paldies Strujevska eh, kungām, tagad eh, beigās Pospešila kungs. Paldies, priekšādātāji! Es atbalstīju šo priekšlikumu. Mums ir eh, jāatbalsta cilvēki vidējos gados, lai situācija uzlabotos un uh, pensijas gados nebūtu problēmu. Eiropieši tikai ļoti retos gadījumos izvēlas brīvprātīgos pensiju fondus. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka Eiropas Savienība mēģina veidot jaunus un pievilcīgus produktus pensijas vecumam. Uzskatu, ka mēs varētu iet pat tālāk, un mūsu ambīcijas varētu būt lielākas. Iespējams, ka mēs varētu piedāvāt eh, nodokļu atvieglojumus. Kolēģis no kreisā spārna teica, ka tas jau pastāvoties, gan tā nedomāju. Es uzskatu, ka šie eh, atvieglojumi varētu produktus padarīt vēl pievilcīgākus. Paldies eh, Pospiešilkungam, līdz ar to ir beigušies Intveldes ziņojuma balsu skaidrojumi, un mums vēl ir jāskaidro balsis par Kīlonenes eh, ziņojumu un došu vārdu Jazloveckas kundzei. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że bardzo pana szanuję i. Paldies, priekšādātāji. Es eh, vēlētos paust savu cieņu jūsu personībai un arī jūsu darbām šeit parlamentā. Es atvainojos, ka es nebiju klāta tad, kad eh, tika skaidrotas balsis, bet Tas ir saistīts ar to, ka es eh, septiņus gadus nodarbojos ar šo tematu, un tieši šajā brīdī man bija jāsniedz atbildes žurnālistiem. Es uzskatu, ka tas ir tikai kaut kas normāls, un tāpēc es priecājos, ka varu tagad eh, skaidrot savu balsi. Tātad mobilitātes pakotne, ko šodien ir pieņēmis Eiropas parlaments, netika apspriesta pilnībā, un tā arī netika pilnībā pilnīga bāze sagatavota balsošanai. Šeit augstu lomu spēlēja eh, emocijas un protekcionisms. Pat eh, šoferu un loģistikas eh, pakāpojumu nodrošinātāju argumenti nav, tikusi, uz, nav tikuši uzklausīti. Mandāts tuvojas beigām, un tieši tāpēc šis mobilitātes dokuments ir viens no sliktāk sagatavotajiem dokumentiem, kas jebkad ir pieņemti. Es vēlētos norādīt, ka Šie noteikumi ļoti negatīvi ietekmēs pārobežu pārvadājumus, un, protams, ka visvairāk cietīs tieši patērētāji. Man ir patiešām žēl, ka man nācās piedalīties šajā procesā, un tieši tāpēc es balsoju pret. Paldies Jazlovetskas kundzei. Līdz ar to ir beigušies balsu skaidrojumi. Protokols tiks sagatavots uz nākamās plenārsēdes sākumu, un eh, ši, šajā sesijā pieņemtās rezolūcijas tiks nodotas attiecīgajām iestādēm un adresātiem. Es vēlētos pateikties visiem dienestiem šīs mini plenāras sesijas beigās. Novēlu visiem eh, laimīgu ceļu mājup un eh, pārtraucu plenāru sesiju sēdi eh, pasludinu par slēgtu.